We have enough members. You are represent... Tagad mums ir pietiekoši daudz deputātu, tiek pārstāvēts visas politiskās grupas, saka priekšsādātāji. Labvakar. Mūsu viesi ir komisārs Marus Šefkovičs. Viņš bija punktuālāks par mums, viņš te bija vēl pirms mums, došu viņam vārdu, taču vispirms es gribētu izskatīt pirmo darba kārtības punktu šo pēcpusdienu paziņojumu par koordinātoru lēmumiem. Mēģināšu izteikties pavisam īsi. Koordinātore izskatīja visus darba kārtības punktus, referentu iecelšanu, ziņojumiem par komisijas paziņojumu par eh, vides eh, pasākumu un labumu iekļaušanu. Tas ir saistīts ar eh, Eiropas parlaments ziņojumu 2011. gadam par cilvēktiesībām, tā to iegūst kolēģis no Alde grupas, un par 2013. gada budžetu, jo īpaši par Eiropas ombudu. Uh, to ziņām saņems eh, FT. Runājot par eh, dzīvnieku tiesībām, iespējams atceraties, ka pagājušajā reizē mēs pieņemām lēmumu noturēt eh, kopīgas debats par to nākošajā Strasbūras plenāra sesijā. Tad koordinātori nāca klajā ar dokumentu, to sagatavoja sekretariāts, Līdz ar to mēs uh, vienkārši rīkojamies saskaņā ar pagājušajā sanāksmē pieņemto lēmumu. Vēl ar vienu gaidu mm, uh, lēmumu par uh, misijām. Misijas tika izlēmts pagājušajā sanāksmē, tātad līdz nedēļas beigām koordinatoriem ir jāziņo, kas būs šo delegāciju sastāvā, lai dotos uz Čehiju un Vāciju. Vēl ar vienu mēģinām atrisināt problēmu starp tiesībām uz informāciju. Un to mēs risinām publicējot visu informāciju par mūsu darbu attiecībā uz deputātiem un politiskām grupām, un no otras puses privātumu problēmas, kur bieži vien norāda iedzīvotāji. Tad būs pieejamības diena, kurā piedalīsies divi komitejas locekļi par šo jautājumu. Un tā tad būs atklātas diskusijas ar pilsoņiem. Un pēc tam ir paredzēta arī darba grupa par eh, Spānijas piekrastes tiesībām. Um, tikāmies ar eh, Spānijas varas iestāžu pārstāvjiem, darbs turpinās. Šiet, kā mm, grupas eh, locekļi labi sadarbojas ar Spānijas varas iestādēm, līdz ar to ceram, ka mums izdosies te panākt progresu. Un tad darba kārtība nākošajai mm, komiteja sanāksmē jums tiks izdalīta tuvāko stundu laikā. Koordinātori drīz pēc tam apstiprinās šo darba kārtību. Daži darba kārtības e, punkti tika pārlikti uz vēlāku laiku, par citiem jau bija panākt vienošanās. Es arī gribētu paziņot komitejai, ka mēs tikām uzaicināti no Vivienas Redingas, komisijas vicepriekšstādātājas, priekšstādātā vietnieces, lai piedalītos apspriedēs ar pilsonisko sabiedrību. Būs um, uzklausīšana par pilsoņu iniciatīvu tad eh, mums arī būtu jāsniedz savs ieguldījums šai, šī paziņojuma tapšanā. Tad mēs mēģināsim būt pēc iespējas auglīgāki. Citi paziņojumi no koordinātoru sanāksmes nav, līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts un pāriesim pie svarīgākā šodienas darba kārtības punkta. Uh, Un tas ir komisāra Maroša Šefkoviča paziņojums par aktuāliem jautājumiem struktūrētā dialoga ietvaros. Pateicos viņam visas komitejas vārdā par to, ka viņš um, ir ieradies uz mūsu sanāksmi. Viņš pats piedāvāja ar mums šodien runāt par, um, par šiem svarīgiem jautājumiem. Mūsu komiteja gan nav li likumdošanas komiteja, taču mēs tāpēc vēl jau vairāk esam gandarīti par komisāra klātbūtni. Ir daži būtiski svarīgi jautājumi attiecībā uz to, kā īstenojam savu darbu. Mm, protams, ka šajā darbā ir iesaistītas uh, daudzas institūcijas, kas uh, sadarbojas ar uh, iedzīvotājiem, un komisijai ir eh, zināmas prioritātes, ko ir sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Un mūsu darba gaitā mums ir jāspēj sadarboties ar Eiropas komisiju. Dažkārt pietiekoši liela uzmanība netiek eh, pievērsta pilsoņus kā sabiedrības eh, norādītajām problēmām. Dažkārt eh, atbildes sniegšana ir ievilkusies vai arī atbildi pārāk vispārīga. Komisāram šie apstākļi ir labi zinām. Mēs ar, esam minējuši komisāram Šefkovičam, uh, Uh, problēma ar viedokļu apmaiņu komitejās, jo īpaši ar lūgumrakstu komiteju. Un ir taču arī tādi jautājumi, kas skar Eiropas komisiju. Ir paredzēta laba sadarbība starp uh, dažādajām institūcijām, un to arī mēs mūsu komitejā īstenojam. Diemžēl nevienmēr uh, šī sadarbība ir veiksmīga, kad ir zināmas problēmas ar Eiropas komisiju. Es domāju, sniedzot lūgumrakstu komitejas atbildi, eh, mums pilsoņiem arī ir jānodrošina pēc iespējas skaidrāks pārskats par to, kas notiek. Un vēl viens temats, eh, par kuru mēs varētu lūgt Šefkoviču izteikties, viņš varētu mums sniegt jaunāko informāciju par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mēs pat labam um, strādājam pie šī tiesība akta, pie šīs regulas. Un ņemot vērā mūsu rīcībā esošo pieredzi, mēs uh, vēlamies piedalīties šai procesā kā komiteja, kas izskata lūguma rakstus. arī AFCO komiteja ir, ir iesaistīta šajā darbā, un mēs uzskatām, ka mūsu komitejas organizatoriskā loma nevienmēr eh, tiek pienācīgi atzīta, un arī tas mums ir ļoti svarīgs aspekts. Mēs neesam likumdošanas komiteja, tomēr eh, mēs varam izpildīt efektīvu, svarīgu lomu, uzklausot Eiropas pilsoņus, kas arī paši var veidot jaunos tiesību aktus pateicoties pilsoņu iniciatīvai. Un vēl viena lieta, uz kuru neoficiālā gaisotnē komisāram jau esam, esmu norādījusi, ir tas, ka lūguma raksti, kas nonāk uh, mūsu komitejā un skar Eiropas skolu jautājumu. Mēs jau sacījām komisāram Šefkovičam, par eh, šo problēmu. Viņš zina, eh, uz kādām problēmām norāda pilsoņi Eiropas skolu ziņā. Un būtu ļoti svarīgi uzzināt viņa atbildi. Iespējams, ka vēl nav risinājumu šai problēmā, bet eh, mēs varētu sadarboties, lai šo risinājumu rastu. Paldies, došu vārdu komisāram Šefkovičam. Paldies, priekšsēdētāji! Saka komisārkungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, vēlreiz paldies! uzaicināt man uzstāties jūsu sanāksmē, un šis lēmums eh, nāca īstajā laikā. 2010. gada septembrī pēdējo reizi biju jūs sanāksmē un eh, jūs komiteja, un tad jūs vēl gatavojāt eh, dokumentus, lai pilsoņu institīva, Eiropas pilsoņu institīva būtu veiksmīga. Un jūs sacījāt, ka jūs vēlties, lai viss risinātos pēc iespējas labāk, lai mēs kopā izdarītu draudzīgs spiediens dalībvalstīm, lai šī institīva tiktu pienācīgi sagatavot, jo iespējams jūs sagatavoties bija zināmas bažas, vai mēs komitejā, komisijā un deputāti būtu un dalībvalsts būtu gatavi, pienācīgi gatavi pirmai pilsoņu institīvai. Tā tad netiks sen. Uh, pilsoņu institīvas stājās spēkā 1. aprīlī, tā bija svētdiena, taču esmu ļoti priecīgs jums paziņot, ka pirmais priekšlikums pilsoņu institīvai ienāca tulīt dažas minūtes pēc pusnakts, tātad pilsoņi jau tulīt, tikko viņiem ir iespēja nosūta savu pilsoņu institīvu komisijai. Un esmu ļoti priecīgs, ka arī šodien jūsu komitejā var jums oficiāli paziņot, ka mēs rīt uh, svinēsim Eiropas dienu, reģistrējot pirmo Eiropas pilsoņu institīvu. Tātad, tātad uh, 2012. gada uh, sanāk 001 šīs būs šīs institīvas numurs. Un tad vēl uh, arī ir simbolisks nosaukums uh, 2012. gads, uh, brālīga, brālība, brālīgums, tur ir runa par to, kā Eiropas fonds varētu izmantot labākai kultūras askarei, kultūras sapratnes veicināšanai, jauniešu viedokļu apmaiņas veicināšanai, izglītības. Uh, veicināšanai. Esmu ļoti priecīgs, ka tieši šāds ir pirmais priekšlikums pilsoņu institīvas reģistrēšanai, jo tas ļoti labi sadara mūsu vēlmi nosūtīt uh, skaidru signālu, ka Eiropas Savienība iestājas par jauniešiem Eiropas Savienībā un esmu priecīgs, ka šī ir iespēja sagatavot ļoti labu priekšlikumu. Ja jūs palasīsiet mūsu tīmekļa vietni, tad jūs būsiet pārsteigti par to, cik daudz ir panāks tik īsā laikā, un, protams, ka mēs esam gatavi sadarboties ar organizatoriem. Ar to mūsu darbs nebeigsies. Tuvākajās dienās mēs paziņosim uh, lēmums par piecām citām pilsoņu institīvām. Mums vēl ir, ir no juridiskā viedokļa tās jāizanalizē vienkārši jūs painformēšu institīvu par mobilēm komunikācijām, par pilsoņu tiesībām, eh, dzīvnieku labturību un pētniecību. Mēs tātad turpināsim savu darbu pie šīm institīvām, ceram panākt progresu ļoti drīz. Šī gada sākumā bija nedaudz uh, nobažījies, vai dalībvalsts būs gatavi, gatavs pilsoņu institīvai, un tad vis, pirmajā vispārējā sanāks um, padomē. Um, ārlietu ministrs norādījusi to, ka laika vairs nav daudz un ka mēs nevēlētos, lai pilsoņi, pilsoņi institīva sāk darboties pirms eh, dalībvalstīs ir izveidota attiecīga infrastruktūra eh, šīs institīvas eh, darbspējai. Tagad esmu ļoti priecīgs, ka šodien, ja neskaita Čehiju, kur vēl mēs gaidām prezidenta parakstu likuma validēšanai visas dalībvalsts ir gatavas, ir noteiktas varas iestādes, kas nodarbojas ar Eiropas pilsoņu institīvu, un es ceru, ka arī Čehijā pavisam drīz Eiropas pilsoniskā institīva saņems zaļos gaismas signālu. Tātad mums jāsagad, jāsadarbojas ļoti cieši ar jūsu komiteju, strādājot pie pilsonisk, Eiropas pilsoniskās pilsoņu institīvas jo īpaši tie organizatori, kas nāk klajā ar priekšlikumiem, kuri nekvalificēsies kā Eiropas pilsoņu institīvu galvenokārt temata dēļ, tas tā varētu būt tādā gadījumā, kad jautājums kārt un tādas tematus, uz, uz kuriem attiec Eiratom līgums tad šādā gadījumā Eiropas pilsoņu institīva netiks atbalstīta. Un eh, tad šāda veida organizātori visticamāk vērsīsies pie jums. Un ja viņa nevar piedāvāt savas priekšlikums kā Eiropas pilsoņu institīva, tad esmu pārliecināts, ka viņi to mēģinās darīt. Uh, lūgumrakstu formātā. Protams, jūs man jautājāt, vai komisija eh, neizmantos savas pilnvaras pārāk plaši, mm, nosakot, kuras institīvas tiek pieņems un kuras nē, bet es jums varu apliecināt, ka mēs būsim ļoti rūpīgi strādājot ar Eiropas pilsoņu institīvā un, protams, būs visam skaidrs iespējas vērsties tiesā. Ja būs kādas administratīvas problēmas, tad organizatori vienmēr var vērsties pie ombuda. Jūsu komiteja savukārt ir eh, tāds kā ombuda atbalsts no parlamentārā viedokļa. Un tad, protams, eh, varbūt eh, mm, tiesāšanos ar komisiju. Un eh, tad, ja tiks atzīts, ka mūsu eh, lēmums nav bijis juridiski pamatots, tad var vērsties arī Eiropas Savienības tiesā, kurai būs pēdējais vārds šajā lietā. Kad es jums skaidroju, kāda veida sagatavošanas darbus mēs esam īstenojuši un cik daudz centienus eh, esam veltījuši visiem jautājumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu instilu, lai tā būtu pēc iespējas vieglāk izmantojama, Es jūs aicināju paraudzīties Eiropas pilsoņu institīvas tīmekļa vietni. Pat labi, mēs esam uzlabojuši iespējas jā, apkopot parakstus tiešsaistē. Mums ir atvērtā koda programmatūra. Ir arī um, Eiropas, Pils, Eiropas pilsoņu institīvas uh, informācijas izplatīšanas um, boga, tad informāciju var tālāk uh, nodot uh, Facebook vai citu sociālo mēdīju ziņā, un tad līdz ar to pilsoņiem ir iespēja uh, izplatīt informāciju un gūt atbalstu savai institīvai. Vēl es gribētu jums sacīt, ka es ļoti augstu vērtēju, kā jūs komiteja sadarbojas ar sociālajiem mēdījiem. Man jāsaka, esmu pagodināts eh, sacīt, ka mm, es jums sekoju Twitterī. Un jūsu komitejas darbs man ir ļoti vērtīgs. Un mēs mēģinam informēt uh, un arī ieinteresēt pilsoņus izmantojot šīs sociālo mediju platformas platformas. Priekšstādātais kundze vispārīgi runāja par lūgumrakstu izskatīšanu. Es zinu, ka pat labāk jūs uh, strādājat pie jūsu 2017. gada darbības ziņojuma. Un um, cik tālu esmu ar to iepazinies, uh, lūdzu, viņai uztveriet to kā personīgi komentāru. Ziņojums ir ļoti labs, un esmu, protams, gandarīts par to, ka ir pieminēta arī lieliskā sadarbība ar komisijas dienestiem starp jūsu komiteju un, komite un komisijas dienestiem. Un, protams, ir eh, dažas jomas, kurās mēs varam, varētu rēģēt ātrāk, uzlabot mūsu darbu. Mēs vienmēr mēģinām darīt visu, kas mūsu spēkos. Dažkārt mūs ierobežo juridiskie ierobežojumi, dažkārt vienkārši darba ir pārāk daudz, taču var jums apliecināt, ka mums lūguma raksti ir ļoti tūsirdī un mēs eh, ar vienu gribam ar jums sadarboties ļoti efektīvā veidā. Es gribētu uzsvērt eh, vienu lietu Čičestera kunga projektā. Un tas ir saistāms ar 2012. gada īpašo svinamo dienu. Eh, te ir aicinājums eh, aktualizēt jūsu interneta interfeisu. Un, eh, eh, Tas ir pareizais virziens, jo ņemot vērā, ka ir pār par pus eh, miljārdu potenciālo klientu, tad, protams, ka jāizmanto šīs interneta iespējas. Mēs aicinām Eiropas administrāciju administratīvās iestādes izmantot pēc iespējas labāk un efektīvāk jaunās tehnoloģijas. Mums ir eh, komisijā arī jāievieš mūsu iekšējā eh, tirgu sistēmu, mums jāraugās, kā mēs varētu efektīvi, par efektīvāk padarīt mūsu solvit sistēmu, tāpēc esmu priecīgs, kā arī Eiropas parlaments izskata iespējas, kā turpmāk saziņā ar iedzīvotājiem labāk izmantot šos mēdījus. Un nobeigumā gribētu sniegt īsu informāciju par Eiropas skolu Esmu jums pateicīgs par to, ka šo tematu cēlāt gaismā šodien, jo, protams, ka mums vajadzīgs jūsu atbalsts. Jo šis jautājums pastāvīgi ir uz mana darba galda, jo pat labāk mēs saskaramies ar izaicinājumiem Eiropas skolu pārvaldības ziņā. Mēs ar lielu interesi vērojām kā valde strādāja un sniedz savu paziņojumu šī gada sākumā, tad mums arī ir, ir budžeta priekšlikums 2013. gadam, kas ir 6,5% gan A, gan B tipa skolām kopā. Es saprotu skepsi no dalībvalstu puses, vai tik šis budžeta palielinājums nav pārāk augs, un tāpēc Es lūdzu uh, DG Human Resources, uh, cilvēku resursu ģenerāla direktorātā, citā direktorātā katru uh, kategoriju skatīt atsevišķi šai budžetā. Un šis budžets ir atzīts atbilstoši. Mēs pagājuši gadu īstenojām daudz reformas, uh, pārbaudījām e Eiropas skolu efektivitāti. Uh, un es uzskatu, ka Eiropas skolu direktoru centieni ir augstu vērtējumi. Tā pašā laikā mums ir jāapzinās, kāda ir situācija. Bērnu skaits pieaug, mums ir arī problēma ar skolotāju aizstāšanu, un eh, dalībvalstis tagad mm, netik labprāt šo skolotājus aizstāja, tā tad mums ir jāmeklē personāls skolotāju vietējā tirgu, kas, protams, ir daudz dārgāk un budžets nav paredzēts šiem mērķiem. Tā pašā laikā jums ir zināms, ka šogad tiks atklāts divas skolas, jauna skolas, viena Lākenā, otra Luksemburgā. Uh, Mēs zinām, ka ar to nepietiks, jo Eiropas skolās eh, bērnu ir pārāk daudz, un tāpēc paredzam eh, piektās skolas atvēršanu Briselē. Mēs meklējam risinājumus kopā ar Beļģijas varas iestādēm. Tātad mans lūgums jums būtu šāds. Atbalstiet budžeta priekšlikumu Mm, kā to paskaidrot dalībvalstīm un izglītības iestādēm, varas iestādēm tur, ka Eiropas skolas ir ļoti svarīga saikne mm, Eiropas ierēģiem, saglabājot viņu nacionālo identitāti, valodu, zināšanas par dalībvalstu vēsturi un līdz ar to Eiropas institūciju sistēmā Eiropas skolām nav nekādas alternatīvas. Iespējams, ka atgriezīšos pie šīs problēmas vēl pēc dažām nedēļām, jo apzinoties pašreizēju situāciju, es uzrakstīju vēstos visiem Eiropas izglītības ministriem un piedalījos ar Eiropas izglītības ministru padomē. Un tur es norādīju šo problēmu. Arī uzdeva jautājumu pārstāvjiem Briselē, kā viņi uzskata šo problēmu varētu risināt. Mēs sagaidīsim atbildes un tad izdarīsim secinājumus. Ja jūsu komiteju tas interesē, tad labprāt atgriezīšos pie jums un pastāstīšu jums, sniegšu precīzāku informāciju. With... Jā, mēs redzam, ka šo te skolotāju nosūtīšana problēma varētu būt uh, arī sarežģīta situācija pēc diviem, trim gadiem, un tāpēc mums nevajadzētu gaidīt, līdz šis brīdis pienāks, bet mēģināt rast risinājumu jau tagad. Paldies, priekšsādātājs kundze, ka ielūdzāt mani, un uh, šīs trīs lietas ielikāt darba kārtībā, un paldies, ka jūs tik laipni un uzmanīgi klausījāties manī, kad teicu savu ievadu, un tagad esmu gatavs jautājumiem. Paldies! Grazie! Grazie, komisārs! Paldies, komisāra kungs! Sefkovičs kungs. Tagad uh, došu vārdu kolēģiem, lai izteiktu jautājumus. Paldies, paldies jums par ļoti pozitīvo attieksmi pret šo komiteju. Un eh, tā kā jūs esat komiteja, kas, komisārs, kas atbildīgs ar, par attiecībām ar pilsoņiem, un mēs esam eh, šī komiteja, tad tas ir loģiski. Jautājums nav par jūsu prezentāciju, bet uh, par jūsu darbu komisijā, un tas attiecas uz uh, visu šo te saziņu ar pilsoņiem un ar mums, komisiju, ar parlamentu un tā tālāk. Pirmkārt, protams, ka jūs droši vien zināt, kas ir jūrija pašinstīvas ziņojums par labu pārvaldību. Jūs par šo ziņojumu esat informēts, esmu referente atzinumu gatavošanai no šīs komitejas, un mēs tiešām ceram, ka jūs eh, to uztversiet eh, un ņemsiet vērā, jo mums ir vajadzīgas labas fiksētas procedūras eh, labai pārvaldībai starp administrāciju un pilsoņiem, un to pieminēja arī Dānijas prezidentūrai, ka viņiem par to būtu jāzina, bet uh, tas nav viņu ziņā nodrošināt, lai tas viss notiktu, bet es ceru, ka jūs tiešām to pieņemsiet uh, un šo te pakalpojumu principu arī ņemsiet vērā jo tie ir pilsoņi, kam ir jābūt galvenajiem, jo tas nāks par labu mums visiem, arī pašai administrācijai, uz ko tas attiecas, ja tas būs galvenais princips, kuram sekosim visā savā darbā. Tātad administrācijas uh, mērķis ir kalpot pilsoņiem. Otrakārt, kāda ir situācija attiecībā uz vīdes ietekmes novērtējumu direktīvas pārskatīšanu? Uh, Mēs ļoti bieži šo jautājumu šeit skatām un pārāk bieži saskaramies ar šo te problēmu, ka nevaram reaģēt uz katastrofām, kas tikko notikušas. Tad, kad ir par vēlu, tad tikai varam reaģēt. Un būtu labi, ja mēs varētu uh, reaģēt pirms ir par vēlu. Un es tiešām ceru, ka tur kaut ko darīsiet. Trešais jautājums par uh, e, 1049 regulu, kas ir tāds kā sliktais skolnieks par pieeja dokumentiem. Mēs tiešām ceram, ka parlamentā, kur mums ir atkārtot jau spēcīga pozīcija, mēs ceram, ka jaunajos līgumos noteiktais jaunais juridiskais pamats kaut ko panāks, kaut ko mainīs par pieeja dokumentiem un ka mēs nesaskarsimies ar šādu ierobežojošu attieksmi, jo um, esmu dzirdējusi, ka tad eh, varētu pasliktināties situācija ar 1049 direktīvu. Tātad lūdzu eh, pieņemiet šo pilsoņu lūgumu. Un visbeidzot, tad, kad ir pārkāpuma procedūras, es ceru, ka komisija tagad ir sākusi savā tīmekļa vietnā publicēt informāciju par to, ka kāda procedūra ir pabeigta, lai visi uh, beigās var apskatīt, kas ir noticis, kādi ir bijuši jautājumi un atbildes no komisijas. Tātad tam noteikti būtu jābūt tīmekļa vietnē pieejamam tiešsaistē pēc procedūras pabeigšanas, bet jums vajadzētu uzsvērt arī dalību valstīm, ka tas ir to pienākums, tātad tas ir to ziņā, vai viņi grib iepriekš jau publicēt šīs ziņas, tātad jo tad rodas pilsoņiem uh, iespējas, ka tā ir Eiropas komisija, kas izlēmj. Bet īstenībā tas ir likums, tas ir tiesība akts, kas nosaka, ka ja dalībvalsts vēlas uh, to tiešu pieeju, lai pilsoņi var izpildīt savu pienākumu Orkus konvencijas ietvaros, piemēram, uh, tās ir bieži lietas, kuras skatām šeit, vislabāk būtu, taču, ja viņi varētu sekot šīm lietām, un ja dalībvalsts pati grib publiskot uh, saziņu un korespondents ar jums, tad tas ir viņu ziņā, un būtu ļoti jauki, ja komisija to varētu uzsvērt dalībvalstīm. Un nevis pateikt, ka tās ir bijušas neizdarīgas vai uh, dara kaut ko sliktu, ja to uh, publisko šo informāciju. Es tiešām ceru, ka mēs varēsim uzlabot saziņu ar pilsoņiem. Paldies! Jā, fil... Pīters Jārs. Un, uh, Jā, paldies! Paldies, un ka jūs jau pozitīvi vairāk kārt šeit uh, esat uzstājies un ieradies, un ka jūs uztarat šo dialogu, tas ir ļoti labi. Komiteja, un jūs esat uh, atbildīgi par uh, tām pašām lietām, protams, par uh, sūdzībām un lūgumrakstiem. rakstiem un uz lūgumrakstiem jāatbild. Un es um, vērtēju šo lūgumrakstu komitejas darbu kā ļoti pozitīvu, un tas ir būtībā arī labi, ka pilsoņi pie mums vēršas Briselē uh, un Eiropas parlamenta uh, lūgumrakstu komiteja ir uh, ne tikai demokrātijas izpausmes, bet arī ES izpausmes jautājums. Es sev esmu šeit pierakstījis dažus jautājumus un sākšu ar pēdējo jautājumu, ko esmu sev pierakstījis, bet, nu, tas arī ļoti nozīmīgs jautājums. Eiropas skolas. Vai eh, mūsu komiteja jūs pilnībā eh, atbalsta? Mēs jau esam skatījuši to kā lūgumrakstu komitejā un eh, esam skatījuši šo jautājumu kā steidzam. Nu, neesmu īsti sadusmots, bet nu, nedaudz uh, mani mulsina tas, ka acīm redzot uh, dalību valstis arī vēl nu tā īsti nav sapratušas, ka uh, tas ir arī viņu pašu projekts un ka arī viņas ir atbildījušas par tos finansējums, protams, ir sarežģīts daļai no uh, Eiropas budžeta un uh, daļai no dalību valstīm, finansējot uh, skolotāju darbu. Bet, nu, man liekas, ka nedaudz vairāk vajadzētu dalību valstu darbu Un, ja viņām ir nepieciešams atbalsts, tad tādu tās arī saņem. Un nākošais jautājums. Lūgumrakstu komitejas darba veids, izskatot lūgumrakstus. Nu, parasti ir tā, ka mēs saņemam lūgumrakstu, pilsonis par kaut ko konkrētu raksta. Procedūra ir pilnīgi skaidra un pareiza, ka kā nākošo mēs šo lūgumrakstu nosūtam komisijai, lai um, saņemtu informāciju par um, saturisko pusi un tad izskatam šo jautājumu komitejā. Nu, varētu teikt, tik tālu, tik labi, bet tas, ko es vēlos, mm, varbūt vēl dialogs, kas varētu tā skaidrāk notikt. No, ātrāk vienmēr tas viss varētu notikt. Nu, protams, ka to mēs vienmēr varam teikt, jo ātrāk, jo labāk, taču problēma bieži vien ir saistīta ar to, ka tad, kad saņemam atbildi, mums liekas, ka tā nav pilnīga vai arī vairs nav aktuāla. Nu, tas nevienmēr ir saistīts ar komisijas uh, darbu, jo mēs, uh, kā lūgumrakstu komitejas, uh, šīs komitejas deputāti ar šiem jautājumiem nodarbojamies un dažreiz redzam ļoti, ļoti dažādu attieksmi un arī sa uh, saturs. Uh, Nu, varbūt, ka jūs varētu pēc iespējas ātrāk mums nosūtīt dokumentus, nu, varbūt kā arī pat tad, ja nav pilnībā vēl viss izstrādāts, jo tad mēs varētu izteikt piezīmes, kas mums vēl pietrūkst. Un vēl nākošais, kas man liekas, ka dažreiz, nu, šad tad nē, nu, būtībā jau samērā bieži ir tā, ka mēs skatām lūgumu rakstu komitejā, uh, lūgumraksta iesniedzēji ierodas, nu, tīri fiziski ierodas, un tad nepārāk labi ir, ja mēs diskusijās varam um, konstatēt, jā, mēs esam par to um, diskutējuši, bet nu, tomēr vēl nav visas informācijas. Varbūt, ka jums ir kāda nu, tāda laba ideja, kā mēs šo kopējo darbu metodi starp komisiju un lūgumrakstu komiteju varētu uzlabot. Un uh, nākošais punkts. Uh, Līguma pārkāpuma procedūras, par to jau runāja kolēģi, man tas vēl vienreiz nav jāuzsver. Eiropas pilsoņu iniciatīva, jā, nu es varētu teikt, ka jūs esat pareizi to novērtējis. Tas ir ļoti nozīmīgs instruments, un es tāpat kā jūs sagaidu to, ka visas tās iniciatīvas, kuras, lai arī kādu iemeslu dēļ nav sasniegušas pilsoņu iniciatīvas līmeni, ka tās, nu, ar šo saturisko jautājumu tad nonāks lūgumrakstu komitejā un arī Eiropas pilsoņu iniciatīva vēl radīs mums tādu lielāku darbu apjomu. Nu, tie bija tie jautājumi, ko es gribēju uzdot. Tā parāda kolēģa Gonts. Tagad Gonts, Gonts lūdzu, paldies. Viens komentārs un divi jautājumi. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu un par ziņojumu. Un es ar prieku arī uzklausīju, ka pirmā pilsoņu iniciatīva būs tāda simboliska, kas tiks reģistrēta, un jūs runājāt par saiknēm un tā tālāk. Un es domāju arī, ka būtu ļoti svarīgi skatīt tās iniciatīvas šeit komitejā, kuras neatbilst pilsoņu iniciatīvas kritērijiem, jo esmu pārliecināts, ka tur tiks pacelt ļoti svarīgi jautājumi, un tāpēc tas pat ir vēl svarīgāk, lai būtu ļoti laba sadarbība nākotnē starp komisiju un lūgumrakstu komiteju šeit parlamentā, lai dotu tādu pietiekami pozitīvu atbildi un reakciju uz šīm iniciatīvām. Varbūt, ka tās būs iniciatīvas, kas nebūs savākušas pietiekamu uh, uh, parakstu skaitu, bet tāpat tas būs pietiekami augsts. Uh, un uh, tomēr šīs iniciatīvas nesaņems komisijas atbildi, bet būtu svarīgi šos jautājumus skatīt. Un tagad jautājumi. Jūs runājat par Eiropas skolām. Viena no uh, kritikām, kas tiek vienmēr izteikta, ka bērni ar īpašām vajadzībām netiek pieņemti šajās skolās, jo nav pietiekam daudz resursu, cilvēku resursu un arī finanšu resursu. Kaut gan tā taču būtu skaidra prasība, lai tiem cilvēkiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām un kur strādā Eiropas institūcijās, ka viņiem arī būtu tiesības uh, Uh, nodrošināt adekvātu izglītību saviem bērniem. Es vienkārši gribēju uzklausīt jūsu viedokli, vai šis paaugstinātais budžets būs pietiekams, lai risinātu šo problēmu, kas visu laiku atgriežas. Un jū, otrs jautājums, uh, to es tikko saņēmu no Michael Cashman, kurš nevarēja ierasties, un viņš lūdza to uzdot, bet to jau pieminēja iepriekšējie runātāji tas ir par caurskatāmību, un Maikls Kešmens ir ziņot, tā, es vēlos referents par uh, pieejas dokumentiem direktīvas pārskatīšanu, un cik es zinu no viņa vēstules, tad viņš tagad tikai sāk trialogu ar padomu un komisiju, un tā kā jūs esat atbildīgs par atvi, attiecībām starp institūcijām, viņš labprāt uzklausītu jūsu viedokli. Uh, par to, kā jūs vērtējat situāciju padomē un komisijā attiecībā uz caurskatāmības uzlabošanu. Bet tas uh, bija jau tas jautājums, ko kolēģi pauda, un labprāt uzklausīšu jūsu teikto šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Hefner kungs, lūdzu! Thank you, chair! Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi, jo mans koordinators jau uzsver trīs svarīgus jautājumus Es gribētu pavisam īsi pievērsties Eiropas pilsoņu iniciatīvai un jo īpaši pateikties jums, Svevčovičs kungs, un jūsu kabinetam, jūsu darbiniekiem par ļoti uh, labo darbu šajā jautājumā. Tagad mēs redzam, ka Eiropas pilsoņi tiešām izmanto šīs jaunās tiesības, un tad tas būs mūsu ziņā, kāds tam visam būs rezultāts. Un ir svarīgi, lai mēs, kā parlaments un jūs kā komisija, uh, izmantotu savā rīcībā esošos instrumentus, lai parādītu pilsoņiem, ka mēs nopietni uztveram viņu iniciatīvas, ka mēs viņus uzklausām. Un ja ir uh, iespējas dažādiem viedokļiem, tad lai mēs izvēlētos viedokli, kas ir draudzīgs pilsoņiem, lai pilsoņi saprastu, ka mēs tiešām ņemam vērā viņu piedāvājumus, nevis vienkārši laižam tos garausīm. Lūgumrakstu komiteja, lūgumrakstu komitejai tā ir veiksme, bet reizē arī uh, žēl varbūt, jo mēs spēlējām ļoti svarīgu lomu šajā ziņojumā, un man žēl, ka es esmu vienīgais uh, politiski izdzīvojošais referents uh, lūgumrakstu komitejā par šo jautājumu. Uh, Mums bija divi referenti, Diana Volis un es, un mēs iesniedzām ļoti svarīgus priekšlikumus, proti, ka būs uzklausīšanas beigās, to mēs ierosinājām. Tas nebūtu šajā regulā iekļauts, ja mēs to nepiedāvātu un nebūtu par to cīnījušies, bet mēs cīnījāmies arī par to, lai Petī kā komiteja spēlētu svarīgu lomu šajās uzklausīšanās, bet mēs uh, nesaņēmām tādu atbalstu kā AFCO. Uh, un nepanācām visu, ko vēlējāmies, bet tik un tā būs uh, iespēja lūgumrakstu komitejai iesaistīties pilsoņu iniciatīvās. Vienu iespēju jau pieminēja Pēters Jārs, piemēram, ja nav savākts miljons parakstu, bet tomēr ļoti daudz parakstu kādai iniciatīvai, un vēl, ja Petī grib piedalīties kādā uzklausīšanā, mēs varam uh, lūgt uh, atļauju to darīt Un tur var piedalīties tad uh, eh, lūgumrakstu komitejas biedri, referenti, eh, koordinātori. Viņi var piedalīties šajā uzklausīšanā tad. Un es aicinātu mūs kā komiteju izmantot šo iespēju tur, kur tas ir uh, pienācīgi nepieciešams. Un es jūs aicinu un lūdzu nākotnē, tad, kad tiek skatītas šīs iniciatīvas, darīt to uh, atklātā, atbalstošā un pilsoņiem draudzīgā veidā, lai parādītu, ka Eiropa tiešām vēlas uzklausīt savus pilsoņus, uzklausīt viņu vēlmes un bāžas, lai veidot labāku politiku. Paldies! Grazie! Paldies! Tagad uh, Beker kungs. Fasicende. Paldies, priekšstādātājs kundze. Paldies par iespēju izteikt pāris domas, um, diskutējot ar komisijas uh, pārstāvu. Un viena no tām pārdomām, ar kuru tagad esmu ilgu laiku nodarbojies, nav tāda īpaši uh, iepriecinoša, jo ir skaidrs, ka politiskas institūcijas, nu, piemēram, politiskas partijas, jau paziņo, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas instrumenti tās izmantos, lai īstenot partijas politiskos, uh, politiskās nostājas. Nu, piemēram, domāju par uh, finanšu operāciju nodokli tematizēt un skatīt to, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva. Man liekas, ka tas nav pareizi. Šeit runa iet par instrumentu, kas ir pilsonim domāts nevis politiskām partijām. Un dažkārt tā ir tāda populistiska pieeja, kas šeit tiek izmantot. Un es būtu iepriecināts, ja mēs šeit parlamentā uh, bet arī palīdzot komisiju un visiem tiem, kas veido viedokli, arī plašsaziņas līdzakļos varētu skaidri par to runāt un teikt, ka tā tas nav domāts. Paldies! Paldies, Bekē kungs! Tagad uh, došu vārdu atpakaļ uh, Šefčoviča kungam, lai viņš var sniegt atbildes. Thank you very much. Uh, uh... Paldies, priekšādātājs kundze. Es sākšu ar pirmo jautājumu, kuru uzdeva Aukenas kundze. Uh, par dažādiem eh, jautājumiem viņi runāja. Pirmais, ko viņi pieminēja, bija ziņojums, kuru gatavo jūri komiteja par labu pārvaldību, jeb administrāciju. Protams, mēs sekojam diskusijām jūri komitejā uzmanīgi, un es domāju, ka pēc pirmajām uh, diskusijām ir diezgan skaidri redzams, ka nav tik vienkārši uh, izmantot vienu uh, noteikumu dažādām jomām, bet ir skaidrs arī, ka mums jārod veidi, kā varam uzlabot, uh, kā padarīt mūsu darbu uh, pilsoņiem derīgāku, kā pakalpojumu sniegt, un uh, jārēģē ir uz pilsonu, pilsoņu teikto. Un ļoti laba diskusija mums bija pirms pāris nedēļām ar Teima Durus kungu, Eiropas ombudu, kas arī nāk klajā ar savu priekšlikumu par labiem administrācijas principiem. No mūsu puses eh, mēs to tiešām atbalstām, jo dažkārt var rezultātus panākt ātrāk ar labu rīcības kodeksu, ja tas ir piemērots konkrētajai pārvaldes eh, jomai, konkrētai uzņēmējdarbības jomai, darbības jomai. Protams, mēs sadarbosimies ar jūriju komiteju un ombudu ļoti cieši, jo mēs arī meklējam veidus, kā uzlabot administrācijas kvalitāti. Vēl vairāk nekā līdz šim. Un jūsu informēšanai, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, un es eh, to redzēju debatēs jūrī komitejā, kad uh, deputāti diskutēja par uh, darbinieku nolikumu Eiropas institūcijās. Uh, šeit tiek liekts lielas uzsvars uz ētiskiem jautājumiem, ētiskas uh, um, jautājumiem, brīdinājumiem dažādiem, un es tiešām domāju, ka komisija jau ir reģējusi uz daudzām lietām, pieņemot uh, pirms pāris mēnešiem rīcības kodeksu Eiropas institūcijās strādājošajiem, bet ir svarīgi noteikti skatīties, ko mēs vēl varētu uzlabot, lai ieviestu labas administrācijas standartus uh, mūsu ierēdņu vidū. Konkrēti jautājumi par vides ietekmes novērtējumu direktīvu. Šobrīd tā tiek pārskatīta un uh, notiek uh, publiskās konsultācijas komisijas eh, mājaslapā, un mēs tiešām plānojam izteikt priekšlikumu. Ar to nāksim klajā pirms gada beigām, un es tiešām ceru, ka jūsu komiteja vai jūs kā šīs komitejas deputāti dosiet personīgi arī savu ieguldījumu ar savām idejām, lai tās varam iestrādāt uh, priekšlikumā. Un tādējādi jūs varētu dot ieguldījumu un palīdzēt mums panākt uh, veiksmīgu šīs direktīvas pārskatīšanu par vides ietekmes novērtējumiem. Pārāk deputāti uzdeva jautājumu par 1049 jeb 1049 direktīvu, un es piekrītu jums, ka jau kādu laiku tā ir uz galda. Un es zinu, ka manā uzklausīšanā jau man uzdeva tādus asus jautājumus par to, uh, tas viss notika jau tad. Un uh, esmu ļoti priecīgs tagad, uh, ka ir redzama tāda pozitīva viļņošanās, jeb sakustēšanās šajā jautājumā. Manuprāt, ļoti svarīgi bija tas, ka parlaments pieņēma skaidru lēmumu par uh, 1049 direktīvu. Mēs par to spriedām arī ar Dānijas prezidentūru. Uh, un uh, vienkārši informēšu jūs par to, ka Dānijas prezidentūra ir iesniegusi mandāta projektu Korepērā, lai uzsāktu formālu, neformālu dialogu par šīs direktīvas pārskatīšanu, un viņi to apspriedīs ceturtdien, un tad ļoti drīz uh, mēs uh, sāksim uh, pirmo trialogu uh, triju institūciju starpā. Ļoti svarīgi, manuprāt, uh, būtu no mūsu puses izrādīt labo gribu, meklējot eh, kompromisus, tuvināšanās veidus, jo eh, galvenie jautājumi, kas mūs šeit šķeļ, ir joprojām vien un tie paši un jāatrod labi risinājumi tajos. Tātad kā rīkoties ar tā saukto Lisabonizāciju? Uh, attiecībā uz uh, informācijas pieejamību pilsoņiem, jo jūs zināt, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā pieeja informācijai ir noteikta kā obligāta visām Eiropas institūcijām, un tas joprojām tā nav. Jau pagājuši, kad uh, šis mini grozījums tika piedāvāts, lai dotu pilsoņiem šo iespēju, bet tā būs daļa no lielākās pakotnes. Otrs jautājums ir, kā ņemt vērā Eiropas kopientiesas nolēmums, jo īpaši, kad ir runa par eh, pārkāpumu procedūrām un konkurences noteikumu pārkāpumiem, arī runājot par slepeno informāciju. Tas bija viens no jautājumiem, kas eh, aizņem diezgan ilgu laiku diskusijās, kad diskutējām par pamatnolīgumu starp Eiropas parlamentu un komisiju. Un, manuprāt, mēs redzām ļoti labu veidu, kā apieties ar slepeno informāciju un dokumentiem. Un tagad mēs e, esam atraduši tādu labu veidu, kā pie tā strādāt. Un es domāju, ka šis modelis varētu būt kā paraugs. Un tad, protams, ir arī jautājumi, kas ir bijuši ļoti delikāti, kas ir ļoti uzmanīgi jāskata. Tātad. Uh, dokumenta definīcija, jo jums tas ir ļoti svarīgi un apliecina, ka mums arī tas ir ļoti svarīgi, lai tik nodrošināts, ka pēc iespējas vairāk dokumentu tiek sniegti pēc pirmā pieprasījuma. Tagad tie 95%, tie apmēram vairāk kā 5000 dokumentu gadā, un tad, kad mēs uh, runājam par dokumentiem, tad eh, dažkārt vienā dokumentā ir simtiem vai pat tūkstošiem lapušu. Tātad eh, mums ir ļoti konstruktīvi jāstrādā, lai uh, atrisinātu atlikušos neatrisinotos jautājumus, un ja būs labā griba no visām pusēm, tad panāksim progresu. Runājot par pārkāpumu procedūrām, vairāki deputāti uzdev līdzīgus jautājumus. No nu, viens puses man jāatzīst, uh, un eh, lūdzu pieņemiet šo aprakstu no manas puses, ka mēs komisijā pārkāpumu procedūru redzam kā tādu uh, neizdarību uh, no mūsu puses, proti, ka mēs nesam spējuši panākt Eiropas uh, likumu ieviešanu, tā pašā laikā nodrošināt uh, pietiekamu kvalitāti visās dalībvalstīs, un pārkāpuma procedūra ir tāds kā labojums Dažkārt, eh, nu jā, un dažādas pārkāpuma procedūras ir ārēji atšķirīgas, proti, piemēram, varbūt dalībvalsts eh, neizdarība, tātad nerīkošanās, eh, nesen jūs redzējāt šādas lietas, un tad mēs ļoti ātri vēršamies tiesā pret šīm dalībvalstīm, mēs nevilcināmies, bet bieži vien ir vienkārši problēmas ar, tāpēc, ka likumdošana ir tik sarežģīta, piemēram, dalībvalstīs, eh, eh, kurās ir federatīva struktūra, piemēram, ir vajadzīgi ļoti daudz likumdošanas aktu, lai transponētu kādu direktīvu attiecīgajā dalībvalstī. Un šeit ir jāraugās, kā palīdzēt dalībvalstīm, lai tās varētu labi eh, piemērot Eiropas likumdošanu pēc iespējas ātrāk, lai Eiropas pilsoņi varētu baudīt Eh, Eiropas eh, likumu vienādu ieviešanu visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc mēs eh, cenšamies strādāt pēc iespējas labāk, izmantot šo periodu, lai visus šos jautājumus noskaidrotu. Un ir tiešām ļoti nedaudz lietas, kas nonāk beigās kopienu tiesā. Un mēs domājam, ka tā vajadzētu arī turpināt strādāt. Un tas ir arī tas veids, kā Eiropas kopienu tiesa ļoti skaidri ir noteikusi, kā jārīkojas ar pārkāpumu procedūrām. Paldies Jāra kungam par to, ka viņš pieminēja Eiropas skolu jautājumu, un es pilnībā jums piekrītu, ka Eiropas skolas ir Eiropas projekts. Mēs jau vairāk kārt kolēģijā esam to apsprieduši, un es kādu laiku biju arī izglītības komisārs. Uh, Patiesībā Eiropas uh, mācību viela, mācību programma ir tāda, ko vajadzētu vairāk reklamēt un izplatīt, jo tā ir ļoti laba. Tur ir lielā mērā valodu apmācība, tur tiek mācītas Eiropas vērtības, Eiropas vēsture, un tiek mācīts, kāpēc mēs visi esam šeit kopā, ko tas laba mums dod, un bērniem no Eiropas skolām uh, ir šis te starpkultūra aspekts, kas ir ļoti svarīgs, un vēlāk tas eh, viņiem ļoti palīdz studējot universitātē, un ir arī plus viņu CV, meklējot darbu. Ja mēs paraugamies uz Eiropas skolu budžetu, pat eh, šajā te Eiropas budžeta ietvarā, tā nav liela nauda, bet mēs uh, nonākam situācijās, kur mēs uh, diskutējam par jautājumiem, kas, manuprāt, vispārējos eh, budžeta uh, skaitļos nav tik būtiski, un tāpēc es ceru, ka pozīcijas mainīsies, ka šīs te mācību programmas uh, kļūs uh, pievilcīgas arī citām skolām, un mēs varēsim izveidot tās augtās otrā tipa skolas, kur skolas varēs eh, vienkārši saņemt certifikāciju, ka viņi māca pret šīs Eiropas eh, eh, programmas, un tad bērni tur varēs mācīties, saņemt bakalaura grādu, un tā ir ļoti laba programma. Tagad esam situācijā pēdējā padome sēde. Nebija ļoti iedrošinās, jo visas pārvaldes padomas loceklis dalībvalstis uzsver, ka vajadzētu būt labākam izmaksu sadalījumam, un tā pašā laikā uzsver, ka nav tam naudas. Tātad, ja runa par Eiropas skolu finansēšanu, esmu nedaudz satraukts, un tāpēc es cenšos tieši iesaistīt dalībvalstis, to vēstniekus, jo mums ir jārod tāds uh, uzticams risinājums arī nākotnēji, kā saglabāt Eiropas skolas, lai tās turpinātu darboties tikpat augstā kvalitātē un piedāvātu labu izglītību uh, skolēniem. Attiecībā uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu uh, tika teikts, ka tas uh, ieviesīs jaunu dinamiku tajā, kā mēs diskutējam par jautājumiem Eiropas Savienībā, un es domāju, ka mēs to jau piedzīvojam. Uh, piemēram, ar akta jautājumu, par kuru jūs šeit diskutējat Eiropas parlamentā. Tātad, kā var mobilizēt sabiedrības viedokli ar uh, sociālo mēdīju starpniecību, cik ātriem mums būs uh, jābūt nākotnē argumentējot un reaģējot, kā mēs uh, varam strādāt, lai sniegtu skaidroja mūsu pilsoņiem, un es domāju, tas piespiež mūs visus, kas strādā publiskajā telpā, gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan komisāriem. Mums ir jākļūst daudz eh, veiklākiem sniedzot atbildes pilsoņiem. Tā pašā laikā es domāju, ka pilsoņu iniciatīva arī radīs labāku pamatu visai Eiropas diskusijām par Eiropas uh, tematiem. Uh, Tātad ne tikai nacionālā aspektā uh, gal, dal, galvaspilsētās par to tiks diskutēts, bet Eiropas līmenī. Un es ceru, ka tad noklikšķinot vienreiz internetā, pilsoņi jutīs, ka viņi var šo jautājumu pārnest Eiropas plāksnē, ka viņi ir uzklausīti, un tas ir svarīgi. Es domāju, ka domājot par Gēnsas kundzes eh, jautājumiem par pilsoņu iniciatīvu, Eiropas skolām un 1.09 direktīvu, un viņi arī jautāja par caurskatāmību, un es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par lielisko sadarbību, kāda mums ir attiecībā uz caurskatāmības reģistru. Nesen mēs sasniedzām 5000 reģistrēto mūsu caurskatāmības reģistrā, un tas ir uh, tāds uh, skaitlis, kur varbūt mēs pēc nesapņojām sasniegt, bet mēs uh, tagad redzam šo te pozitīvo spiedienu uz uh, dažādām firmām, u, u, organizācijām, ka tās vēlas tikt reģistrēt šajā reģistrā. Tas ir tāds kā reputācijas jautājums. Mēs redzam, ka šādu uh, firmu un organizāciju reģistrāciju skaits pieaug katru nedēļu. Un es domāju, ka tas ir e, ļoti labi. Mm, pateicoties ļoti labai sadarbībai ar Eiropas parlamentu, mēs drīz panāksim arī e, Eiropadomi kā novērotājus šajā valdē, un tas būs ļoti labi, jo tad visas trīs institūcijas būs iesaistītas. Hepner kungs minēja, ka labs sākums ir ļoti svarīgs, un ļoti svarīgi būs arī, kā mēs nākotnē pārvaldīsim pilsoņu iniciatīvu. Un šeit noteikti būs daudz, kas jāmācās mums visiem. Un pirmais īstais pārbaudījums, manuprāt, būs tad, kad būs pirmais jautājums, par kuru tiks savākti miljonus parakstu, kā infrastruktūra darbosies dalībvalstīs, vai viss tiešām tik veiksmīgi noritēs, kā uh, mēs to sagaidām. Un tad, kas notiks tālāk, kāds būs šī uzklausīšana Eiropas parlamentā, esmu pārliecināts, ka jūs noteikti radīsiet veidu, kā to labi noorganizēt. Un tad vēl būs jautājums, kā mēs no komisijas par to ziņosim, kā skaidrosim mūsu lēmumus. Jo esmu pārliecināts, ka tas, kā mēs rīkosimies šajās pirmajās lietās, uh, būs eh, ļoti svarīgi pilsoņiem. Viņi vēr, vēros, kā mēs to darām, un lems vai tālāk iesniegs vēl iniciatīvas. Tātad, kā mēs pieiesim šīm iniciatīvām un šiem jautājumiem. Informācijai. Runājot par eh, dalībvalstu līmeni un kā tās strādās pilsoņu iniciatīvu gadījumā, mēs izveidojām ekspertu grupu, kura ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvu jautājumu risināšanu dalību valstīs, eh, un tā diezgan labi darbojās, ir labākās prakses apmaiņa, un tas ir ļoti, tas mums arī palīdzēs eh, pātrināt sagatavošanās darbus. Tagad ir tikai viena dalībvalsts, kas vēl nav gatava eh, šos jautājumus risināt. Un pēdējais jautājums, ko dev, uzdev Bekera kungs Jūs droši vien atcerēsieties, ka tas bija viens no jautājumiem, kas plaši tika apspriests arī Eiropas parlamentā, kad Eiropas parlaments lēma par to, ka tikai pilsoņi var uh, veidot pilsoņu komiteju. Tad tas ir skaidrs, ka iniciatīva ir jānāk no pilsoņiem. Un tad, protams, jautājums par to, kā Eh, tiks panākts atbalsts Eiropas pilsoņu iniciatīvai, un es piekrītu Maconē kundzei, kura nesen publicēja ļoti interesantu rakstu par um, šo jautājumu. Viņa teica, ka viens miljons pilsoņu nav uztverams kā lobijs, jo ja tie ir miljons pilsoņu, tad tas ir jārespektē. Ja tiešām šis slieksnis ir sasniegts, tad es domāju, ka tas tiešām arī ir labākais uh, um, veids, kā novērst, ka lobby ļaunprātīgi izmanto šo instrumentu. Paldies! You, Liels paldies uh, jums, Marko Šefkočs kungs. Uh, esmu ļoti pateicīgi jums par to, ka varējāt uh, uzstāties mūsu komitejā šodien. Un, protams, ka vēl mums būs iespējas satikties un strādāt kopā. Tātad vēlreiz liels paldies jums, komisārkungs par visu, ko esat paveicis. Jo īpaši saistībā ar Eiropas pilsoņu institīvu. Tas ir jūsu pilnvaru viens no svarīgākajiem aspektiem. Paldies! Passiamo quindi al punto successivo all'ordine del giorno. Pāriesim tagad pie nākošā darba kārtības punkta. Così come abbiamo deciso stamattina modificando l'ordine del giorno, quindi la petizione presentata. Mm, mēs šorīt eh, izlēmām pārcelt uz pēcpusdienu eh, Francesku Sētini eh, lūgumu rakstu par plānoto jauno ceļu Lācija reģionā. Tātad šo lūgumu rakstu ir eh, iesniedz divi Lācijas reģiona pilsoņi. Tātad uz piecām minūtēm dod vārdu Francesko Saltīnī. Malsīra, grazie. Labvakar. Mēs esam ieradušies jūsu vidu un pateicos visiem šai komitejā, kad devāt mums iespēju nākt klajā ar mūsu ieskatiem šai komitē. Mēs vēlamies jums paskaidrot par tādu problēmu, kas neskar tikai mūsu apdzīvojamo teritoriju, Mēs norādam šo problēmu, tāpēc, ka tas skar visu eh, Romas reģionu un Lācija reģionu. Tā ir sociāls dabas un vides problēma. Nav jau viegli saprat, kā tieši cilvēki ir paredzējuši atrisināt šo problēmu, kā to paredz risināt vietējā eh, pašvaldības, ja te ir runa par atkritumu problēma, bet arī Korado Klīnī, Itālijas vides ministrs nāca klajā ar paziņojumu, un tajā viņš piedāvāja variantas, kā rast risinājumu no šī aburtā loka, kā pat labam tiek risināta atkrituma problēma. Taču patiesībā tas mums neļāva saprast, kāda tieši varētu būt pašreizējās situācijas uh, iespējamie risinājumi varianti. Tātad iesaistītās puses, vietējās pašvaldības. Perché questi strumenti offerti dal ministro Clini sono eh, sostanzialmente. Eh, Šiet eh, ir paredzējuši nemaz īpaši nerisināt šo problēmu, jo Klinī uh, eh, kunga ierosinātie risinājumi nemaz netiek uh, nopietni skatīti kaut arī tika ierosināts risinājums, vietējā pašvaldība nešķiet, ka vēlas izmantot šādu risinājumu, nevēlas risināt problēmu. Turklāt ir uh, strīds starp vietējām pašvaldībām un ministru, un no tā visa cieši pilsoņi. Un nu jau gadu turpinās uh, šī uh, pilnīgi nepieļaujamā situācija, un tā atstāja iespēju mūsu nākotni, jo uh, šis poligons atrodas tikai 500 metrus no mūsu mājvietas. Un nu, tas ir tāds kā damoklas zobens, kas karājas virs mūsu galvām, un nākotne nav ar vienu neskaidra. Un situācija ir pilnīgi nepieņemama. Tā ir nepieņemama tāpēc, ka mums stāsta, ka ir ārkārtas situācija, taču patiesībā tāda ārkārtas situācija nemaz nepastāv. Klinīkungs jau ir vairākas reizes sacījis, viņš neuzskata, ka ārkārtas situācija pastāv savā uh, nostājā. Viņš nāca klājā ar priekšlikumu, kā atrisināt šo situāciju. Nekādas ārkārtas situācijas patiesībā nav. un eh, šīs te domājamās ārkārtas situācijas gaismā ir pilnīgi nepieņemams eh, vienkārši spļaut uz visiem likumiem, kas ir izveidoti, lai arī snātu šādu veidu problēmu. Jūs taču nevarat sagaidīt, ka pilsoņi ievēros likumu, tad jau pašas varas iestādes likumu neievēro. varas iestādēm ir ārkārtējas pilnvars, un tās izmanto šīs pilnvars, lai pārkāptu likumu, un tās uzskata, ka tas, lūk, esot uh, juridiski pieļaujams. Tās uh, ne, nekārto, ne, nerīko nekāds apspriedes ar vietējiem iedzīvotājiem, un tas katrā ziņā ir pret likumu šādu situāciju mēs pat labam piedzīvojam, nu, šādas ir mūsu bažas. Mēs tiešām vēlamies, lai tiktu rast risinājums no tā saucamās ārkārtas situācijas, kā to apgalvo vietējās pašvaldības. Tās to devē par ārkārtas situāciju, jo tās ļoti ne, neefektīvi risina pašreizējo stāvokli. Un tātad mums kaut kas ir jādara. Un Lācijo reģions ir nācis klajā ar risinājumu plānu, taču patiesībā tie ir tikai tukši vārdi vien. Tas nav nekāds konkrēts veids, kā tikt ārā no šajā butā loka. Stāvoklis paliek tās, kāds bija. Cilvēki vēl ar vienu izmanto atkritumu poligonu un izmetējā savus atkritumus, un iedzīvotāji nevēlas turpmāk tā dzīvot, viņi vispār nevar tā turpmāk dzīvot. Tas tiešām ir aburtais uh, eh, loks, kurā viņi ir ievilkti, un viņi ir ievilkti tajā tāpēc, ka pēdējo gadu laikā atkritumu pārvaldība bija ļoti neefektīva un nepareiza. Risinājums vēl ar vien tiek atlikts. Un cilvēki ir spiest izmantot atkritumu poligonu, jo citas sistēmas alternatīvu variantu nemaz nav. Viņi vispār nekā citādi nevar tikt vaļā no atkritumiem. Tātad pašreizējo atkritumu pārvaldības sistēmu nevar izmaino, izmainīt, tāpēc mēs lūdzam Eiropas Savienību sniegt mūsu atbalstu uh, kaut vai ar sankciju palīdzību, jo tas, uh, ar ko mēs saskaramies, ir pilnīgi uh, pretlikumīgi. Turklāt te nav e, runa, e, te ir runa par, par briesmīgu augsnes un gaisa piesārņojumu šajā reģionā. Cilvēki tiešām apzinās savu atbildību, bet mēs lūdzam, lai mūsos ieklausās. Un es atvainojos, ka runā ilgāk nekā bija paredzēts, taču mēs vēlamies, lai mūs pārstāvētu iestādi, lai institūcija mūsos ieklausās un atrisina mūsu problēmu šai ziņā. Mēs gribam rast juridisku risinājumu šai situācijai. Tieši to mēs pieprasām. Mēs lūdzam, lai šī komiteja neļautu piesārņot šo zonu un dzīvot tādos nepieņemos apstākļos iedzīvotājiem. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Nākošais lūgumrakstiesniedzējs lūdzu. Jā, es gribētu pateikties un pateikties šīs komitejas deputātiem. Gribu teikt paldies arī prefektam un Inča organizācijas pārstāvjiem. Paldies par to, ka esat ieradušies. Paldies arī par paveikto darbu, jo šādā veidā mums Eiropas līmenī ir iespējas prasīt tās tiesības, kādas mums ir, proti mūsu teritorija ir UNESCO kultūras mantojuma teritorija. Tā ir Vildi Adriāno pilsēta. Un ēkas ir ārkārtīgi uh, nozīmīgas, ja tiks izveidot atkritumu izgāstuvu, tad uh, būs ļoti spēcīga smaka, un tad šī ēka, kur pieminēju, tiktu uh, svītrot no UNESCO saraksta. UNESCO mums paziņoja, ka ir ievadīta procedūra, lai um, novērotu šo situāciju, ja jūnijā tiks uh, atvērta šī atkrituma izkāstuva, tad situācija pasliktināsies, jo uh, atkrituma izkāstuva ir 700 metrus no um, buferzonas uz Vila uh, Adriānī. Ir izteicies arī kultūras ministrs, uh, viņš ir runājis par šo jautājumu. Liekas, ka šī iespēja tomēr samazināsies attie, uh, un ka ir uh, vides uh, kritēriji izvirzīti, tos vienkārši nevar apiet. Ministrs uh, ir teicis, ka ir absolūti neiespējami šeit veidot atkritumu izkāstuvi. Viņš uzsver arī to, ka ir noteikti šīs teritorijas raksturojuma īpatnības un jāpārbauda dažādu likumdošanas aktu izmantošanas iespējas, kā arī jānorada uz vidas prasībām. Lai raksturot situāciju, skaidroši sekojošo, mēs runājam par vēsturisku kultūras mantojumu Tas ir saistīts ar konceptu historijā, tas ir grieķu vārds, kas uh, arī norāda uz vīziju, uz skatījumu. Un tie visi ir tie faktori, kas ir ļoti nozīmīgi, un katru dienu tie, par tiem jārūpējas Eiropas a, uh, Savienībā. Ir dažādas direktīvas, a, uh, 77. gada direktīva, 1831 direktīva un citi, citas. Un savukārt tas, kas šeit tagad Itālijā um, notiek attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, šeit ir dažādi izņēmumi Itālijā. Un tas viss nozīmē to, ka acīm redzot tomēr visi aspekti netiek ievēroti. Vidi sastāda dažādi faktori. Tie ir no vienas puses ārējie uh, faktori un tie ietekmē mm, cilvēka dzīvi. Un arī dabiski faktori, tādi kā augsne, ūdens, gaisa, flora, fauna, sociāli faktori, ekonomiski, politiski un citi. Un ja mēs runājam par atkritumu, um, ja mēs runājam par to, ka tiek pieņemt lēmums starp ministriju un kādu komisāru, kas ir ieradies, uh, tad jāsaka arī pilsoņiem ir jādod iespēja izteikties, jo pilsoņi dzīvo šajā teritorijā un viņi cietīs no ekonomikas un sociālās situācijas pasliktināšanās. Un, protams, ka mēs gribam uzsvērt, ka mūsu dzīve un tiesības uz dzīvi un veselību jāievēro. Pasaules veselības organizācija arī uzsver to, ka veselība nav tikai slimības nēsimība, bet arī labsajūta ir nozīmīga. Sākotnēji tika runāts, ka šī atkrituma izkāstu būtu 4 hektāru platībā ierīkot, pēc tam 164 eh, hektāri tiks atsavināti, tā tika runāts. Tas viss eh, notiek arheoloģisku nozīmīgu teritoriju tuvumā. Tas viss notiek zonā, kur ir nozīmīgi ūdens resursi. No šīs teritorijas arī tiek ņemts ūdens, lai to attīrītu lielam dzīvojamam rajonam netālu no Romas. Bez tam jārunā par to, ka mm, iedzīvotājiem daļai tur arī ir vēl uh, akas, jo nav tādas centrālas ūdens apgādes, kas būtu efektīva. Daļai arī tādēļ, ka mm, mājas dažreiz ir pārāk tālu no centrālajiem ūdens apgādes tīkliem. Un cilvēki no šīm akām dzer, un šīs šo aku ūdens pastāvīgi ir piesārņots. Tomā ir arī tāds ļoti nozīmīgs ūdensvats. Klīni Ministra Klīna izvirzītais plāns liekas ir ļoti labs, un mēs gribam parlamentu un šo komiteju lūgt mūs atbalstīt, lai tiktu īstenots tas, ko piedāvā ministrs. Lai mēs to novēlošanos, kāda ir mūsu reģionā, lai mēs varētu to izskaust, jo mēs jau esam iekavējuši darbu. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, un tā es domāju, ka mēs varēsim uh, novērst nelaimi. Mēs gribētu, lai mūsu rajonā tiktu garantēta drošība. Ja tiek izveidota atkritumu izgāstuvi, tad eh, mūsu reģiona tiesības tiek bradātas kājām. Un, kā jau teicu, mūsu reģions ir UNESCO kultūras uh, objektu uh, sastāvā, sarakstā. Paldies! Tagad komisijai vārds. Jā, labdien, Eiropas komisija šo situāciju attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, kā ļoti sarežģītu, jau gadiem ilgi šis jautājums tiek skatīts šeit komitejā, ir jau divas pārkāpuma procedūras ievadītas, tās ir par Lācijā atkritumu izgāstuvu. Tagad ir jauns uh, izmeklēšanas process tā, sākts. Runa iet par uh, apsaimniekošanu. Atkritumu at, apsaimniekoši Alagrota teritorijā. Runa iet arī par noteikumiem, kādi ir jāpieņem, lai garantētu to, ka atkritumi tiek at, uh, apsaimniekot atbilstoši noteikumiem. Iesniegtais lūgumraksts uh, tiek skatīts un pēdējo nedēļu un mēnešu laikā komisija ir saņēmusi vairākas lūgumus un arī sūdzības it īpaši attiecībā uz uh, to, ka tiek uh, varbūt veidots arī um, atkrituma at, izkāstos pēc mala grota izgāstos Lācijo teritorijā. Komisija uh, viedokli nepauž saturiski vai šīs uh, atkrituma izgāstos vai uh, sadedzināšanas iekārtas jābūvē vienā vai uh, citā vietā. Nozīmīgi ir norādīt uz to, ka 2011. gada regula pārēdz to, ka šeit tiek ievadīta ārkārtas pasākuma. Tas notiek Romas provincē un tiek izstrādāti noteikumi, jāievēro vides aspekti, jāievēro vides un strateģiskās apsaimniekošanas noteikumi. Tie ir noteikumi, kas paredz to, ka jābūt pilsoņu uzklausīšanai, tajā notiek arī attiecībā uz šo procedūru. Arī uh, nozīmīga ir uh, vides ietekmes izvērtēšanas iespēja. Un pirms kāds uh, infrastruktūras projekts tiek īstenots šīm, šiem pētījumiem jātiek veiktiem. Proti direktīvas ievērošana, tas skar dažādas atkrituma izkāstuvis, tās ir infrastruktūras. Uh, jautājumu nostājas. Tām jāatbilst vidas direktīvai un saistībā ar ad hoc izmeklēšanu un citām pārbaudas iespējām. Komisija šo jautājumu turpinās skatīt un pieprasīs vēl vairāk informācijas no Itālijas varas iestādēm. Mēs sastādīsim arī rakstveida atbildi. Paldies! E, e, e, Paldies! Saka priekšsādātāja, tātad šo situāciju tagad skata komisija. Mums šeit ir arī pārstāvi no Itālijas varas iestāde. Ir eh, ārkārtas situācija komisārs par Katapekirāru un Klaudiju Perseli reģionu pārstāvis došu vārdu viņiem. Pekorālu komisārs, lūdzu. Paldies. Saluto ovviamente Labdien! Lūgumrakstu komitejas locekļiem. Iesākumā es gribētu sacīt, ka esmu saņēmis daudzus komentārus par šo tematu kopš pagājušā gada septembra. Un um, šie dokumenti tiks skatīti kopš novembra, un, protams, mēs pievēršam uzmanību mūsu pilsoņu iesūtītajiem komentāriem. Um, katrā ziņā attiecības starp uh, vietējām um, pašvaldībām un uh, vadlīnijām no valdības attiecībā uz uh, mm, atkritumu pārvaldību ir uh, izraisījuši daudz komentārus par šo tematu. Vien no neparas, viens no neparastākajiem uh, atgadījumiem šai ziņā uh, Eh, norisinājās 2011. gadā, kad eh, mainījās pieeja atkritumu um, pārvaldībai un tika izmainīts pārvaldības plāns, pamatojoties uz mm, spēkā esošajām direktīvām, lai īstenotu šo plānu saskaņā ar valdības un pašvaldības mm, prasībām. Bija jāizteno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 lai e, īstenotu šo atkritumu pārvaldības plānu, kas jau bija vērsis Eiropas iestāžu uzmanību, pievērs Eiropas iestāžu uzmanību. Tātad, lai pārvarētu šo pārejas posmu, es pats un mani kolēģi tikām mums uzdeva Lāciju, Lāciju reģionu pašvaldību nodarboties ar šo tēmatu, pateicoties ekspertiem un konsultantiem. Tātad te mums pavērās vairākas uh, iespējas, vairāk varianti, protams, ka tie tika kritizēti, es tos saņēmu. taču, diemžēl, Roma nav īpaši labvēlīgi izvietota, eh, lai varētu risināt problēmu tā, kas, ka tās risinājums apmierinātu pilnīgi visus. Attiecībā uz eh, likumu ievērošanu un prefektu un maniem sadarbības partneriem es pilnīgi noraidu šāda veida apsūdzības kas izskanējuši no jums, un es tāpat arī noraidu. Uh, jebkāda veida informācija, kas norādot, ka mēs lūk jā, piesārņojam augsni vai gaisu. Es gan neesmu uh, atkritumu pārvaldības speciālists, taču mm, mūsu risinājumā ir paredzēts, ka man ir pienākums nodarboties ar pilsētas atkritumu problēmas risināšanu. Un šai ziņā mums ir jāievēro pašreiz spēkā esošie tiesību akti šai jomā. Un eh, tur ir paredzēts, ka prefektam ir pilnvaras um, pilsētas atkritumu pārvaldības plānu īstenošanā. Un ar to mēs arī nodarbojamies. Ir īstenots vairākas institīvas, lai uzlabotu uh, atkritumu pārvaldība ir ieviestas, eh, izveidot četri eh, šādi poligoni. Mēs esam arī paredzējuši izveidot piekto šādu veidu poligonu Romas tuvumā. Un eh, tad šajā poligonā tiks uh, izgāsti tie atkritumi, ko nevar apstrādāt citur. Uh, Itālijas un kopienas uh, tiesību akti aizliedz, uh, aizliedz īpašos atkritumus izgāzt pilnīgi visos poligonos. Vai man vēl ir eh, atlicis laiks runāt? Nē, saka priekšstādā. Nu labi, tad pavisam ātri divi, trīs eh, vēl komentāri. Vila Adriāna, Hadriāna vila atrodas 240 metru attālumā no šī iespējama izveidojumā Korkolas atkrituma poligona. Turpat netālu ir arī automaģistrāle, kas eh, manā skatījumā uh, vidi ietekmē nelabvēlīgāk nekā šis te uh, atkrituma periods, kur darbības laiks ir paredzēts uz apmēram diviem, trim gadiem. Tagad runājot par hektāru, es nedomāju, ka te ir runa par 160 hektāriem. Daudz mazāk, maksimāli 10 hektāri. Tad tur tiks izveidot, š, izveidot šis poligāns. 160 hektāri, tik liela ir viss šī zona, taču tā mums pat laba neinteresē. Paldies, turpina priekšsēdētāju. Vaselīgungs, šīs provinces pārstāvs, jā. Es pateicos priekšsēdētājai. Es pārstāvu Romas provinci attiecībā uz Korkolas atkrituma poligonu jautājumu. Mm. Mm. Lācijas reģionam eh, bija jāpieņem sākotnējs reģions šī poligona izveidēja, un pēc tam tad eh, šis reģions varēja ļaut to izveidot pagaidu atkritumu poligonā lai tas kalpotu Romas komunai. Tātad šī joma vīdes aizsardzība un atkritumu pārstrādes tiesību aktu ievērošana un dažādu Eiropas Savienības direktīvu transponēšana ir šai ziņā mūsu pārziņā. Un Līdz ar to mēs eh, arī izanalizējām sākotnējo atkritumu pārstrādes projektu un eh, secinājām, ka trūka zinām dokumenti un daži aspekti bija jāuzlabo. Tas, piemēram, attiecas uz eh, virzemes un gruntsūdeņiem, uz ietekmi uz tiem, un arī uz vides kritērijiem un vispāriem Romas provinces eh, teritorijas eh, iz, izkārtojumu plānošanas jautājumiem. Un eh, ir zināms, kuros, kurās teritorijās nav atļauts izvietot uh, atkritumu poligonus, jo tas ietekmētu bioloģisko daudzveidību un cit, pārkāp citas vidas noteikums. Romas province ir eh, norādījusi uz to, kā ir jāīsteno daži papildus darbi, piemēram, eh, jāveic um, hidroģeoloģiskais novērtējums, lai secinātu, kā šāds poligons ietekmētu ūdeņus un uh, kāds arī, kāda būtu ūdens kvalitāte šai reģionā pēc tam. Un tika paredzēts izveidot, uh, izstrādāt pētījumu ūdens uh, ceļiem šai reģionā, tātad, lai zinātu, kādi baseini tiks skārti. Tātad runājot par Romas provinci, galvenā prasība, vēl ar vienu ir spēkā arī šodien, un uh, to ir formulējis prefekts un arī ārkārtas situācija ministrs. Tātad ir jāizteno padziļināti pētījumi, kas ļauj pilnīgi iz, izvērtēt mm, to, cik uh, šī vieta ir piemērota atkrituma poligonu izvietošanai. Un es varu apliecināt lūgumrakstiesniedzējiem, ka šeit ir runa par pagaidu atkritumu poligonu, un tajā tiks izgāzti atkritumi, kuri saskaņā ar tiesību aktiem nav bīstami. Tie būs mm, atkritumi no pilsētas, mm, kuri jau būs pārstrādāti mehāniskās uh, ierīcēs un katrā ziņā būs arī bioloģiski apstrādāti. Tātad šajos atkritumos nebūs nekādi organiskie atkritumi, bīstamie atkritumi, kas galvenokārt izraisa sanitāru raksturu problēmas un um, arī nelabvēlīgi ietekmē vidi. Uh, degradācijas procesā tieši šāda veida atkritumi var uh, piesārņot uh, grūnsūdeņus un uh, piesārņot arī citus uh, dabas resursus, bet katrā ziņā šeit tā situācija nav tāda. Un runājot par uh, ārkārtēju situāciju Romas provincē, mēs, kā Romas provinces pārstāvi, varam piekrist vides ministram Klīnī, respektīvi viņš ir iesniedzis uh, plānu, kas paredz ka Romai būs izveidots atkritumu pārstrādes plāns, un tas ļautu uh, nodrošināt attiecīgu atkritumu pārvaldību. Uh, runājot uh, par šo atkritumu pārstrādi, ir paredzēti četri šādi, mm, četras Eh, četri sadedzinātāji un vēl viens tad eh, ārpus tālāk pie Romas. Tad mēs pilnīgi piekrītam šim plānam, tas ir labi saskaņots plāns, un tas arī atbilst Romas provinces vēlmēm, tātad, lai visi Romas provinces atkritumi tiktu šķiroti jo mēs zinām, ka šī ir vienīgā iespēja, šī atkritumu širošana, kā var nodrošināt uh, tādu atkritumu pārstrādes ciklu, kas ievēro tiesību aktus. Paldies! Liels paldies! Nākamais ir Milānas kundze. Milāna kungs, kurš lūdz vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu lūgt kolēģis man uzklausīt kādu brīdi. Man ir šis tas sakāms. Uh, Eh, tas ir varbūt par eh, citu lietu nekā par to, ko mēs šeit runājam. Bet mūsu komiteja saskars ar sekojošu jautājumu. Vai mums ir jārīkojas vai nē? Tātad es negribētu runāt šeit par saturu. No vienas puses ir pilsoņu lūgumraksts, kurā tiek teikts, jā, ir vieta, kas ir vēsturiski, kulturāli vērtīga vieta, arī UNESCO mantojuma vieta. Uh, un eh, šī vieta ir apdraudēta. Komisārs mums tikko šeit teica, ka tas ir diezgan tālu, jā, bet par vīdi tur mēs varētu uh, iesaistīties. No otras puses ir uh, šīs birokrātiskās procedūras, uh, un nav īsti skaidrs, kam kas jādara. Tas ir tāds itāļu problēma, kur pilsoņi ir teikuši, Jā, tā kā ir šis uh, īpašais komisārs ar īpašām procedūrām, tas tiek izmantots, lai apietu zināmas procedūras, kas uh, attiecīgi ir noteiktas Eiropas direktīvās. Komisija mums teica, ka tas tiek pētīts. Un es domāju, ka mums ir tiešām steidzam jārīkojas. Ir jāmēģina konstatēt, vai nav jāuzsāk, varbūt, ja ne līguma pārkāpuma procedūra, bet procedūra, kurā būtu dažādi jauni elementi. Tātad šeit šī ir UNESCO kultūras mantojuma vieta, tā ir vieta, kam ir ļoti liela kultūra vēsturiska nozīme. Nu jā, uh, vai tas arī tiešām ir mūsu interesēs, vai tā ir daļa no vīdes izvērtējuma, tas arī ir jāizvērtē, jo, manuprāt, mēs tiešām esam nonākuši līdz uh, uh, tās interpretācijas uh, galīgajai robežai, kas vispār mūsu spēkos ir, ko mēs varam darīt. Es domāju, ka arī šis aspekts ir jāizvērtē. Jā, šis eh, jautājums tagad ir, eh, tiek kontrolēts, vai tas tiek kontrolēts attiecīgi saskaņā ar stingriem noteikumiem. Šeit ir objektīvi jāizvērtē, ka tas ir kultūra vēsturiska mantojuma vietas gadījums. Priekšsēdētāji, vai mēs atstāsim atklātu šo lūgumu rakstu? Mums tad būs jāskata šis jautājums detalizētāk. Mums būs jāuzklaisa lūguma rakstiesniedzēju un arī citas puses, un, ja ne, nepieciešams, arī vides ministrs. Un mums vajadzētu būt gataviem izlēmt, ko mēs darīsim, bet šobrīd mēs varam ieteikt komisijai detalizētāk paskatīt šo jautājumu jo šis eh, kaitējums varētu būt daudz plašāks nekā sākotnēji domāts. Jādomā arī par eh, tādu intervenci, ko minēja provinces pārstāvis, jo īpaši jāņem vērā šīs vēsturiskās vietas aspekts. Mēs nedrīkstam um, to neņemt vērā un neveikt ietekmes novērtējumu uz vidi. Nevar būt vienkārši tāda pēdiņās birokrātiska atbilde. Proti, ka mēs uzrakstījām ziņojumu izskatot šo jautājumu. Tas taču nevar būt viss. Tātad mēs raudzījāmies, kādiem noteikumiem šeit ir sekots un kādiem nē, mums ir jāapzinās, cik būtiska uh, ietekme varētu būt atkritumu izgaustu vai tādā vietā, kā šī, kāda varētu būt ietekme, varētu visu mainīt. Paldies, Aukens kundze, lūdzu. Paldies, es tikai pavisam īsi gribētu pateikt, ka es esmu šokēta. Es biju delegācijā, kas devās uz kampāniju Un um, mums tika teikts, ka tas ir uh, vienkārši ārkārtas gadījums, ka visi likumi, starptautiskie Eiropas, Itālijas likumi ir uh, jāceļ un ir ārkārtas gadījums. Un uh, mēs devāmies uz Hadriana vīlu un uh, mēs taču zinām, cik tā ir svarīga. Mēs arī bijām Vezuva reģionā. Uh, Vai jūs tiešām paši domājat, ka tas ir tāds atsevišķs gadījums un ka tas tagad viss ir satīrīts, vai jūs redzējāt, uh, uh, tā, kas notiek kampānijā? Es domāju, ka komisijai šeit ir jābūt daudz striktākai un arī jāprasa direkt, Itālijai ievērot direktīvu. Tātad nav jautājums par atkritumu izgāstumu vai sadedzināšanu. Tie ir tie sliktākie lēmumi ir jāsāk šķirot, vākt atkritumi, pārstrādāt un ir jāiesaista pilsoņi. Mēs tikāmies ar pilsoņiem un pilsoņi tiešām ir, jums ir labi pilsoņi Itālijā, bet viņi tiek atstumti malā. Tātad es tiešām gribētu aicināt mums un komisijai būt striktākiem šajā gadījumā, jo mēs nevaram uzticēties, ka šī ir pārējoša situācija. Ja mēs neko nedarīsim, tad Itālija noslīgs atkritumos. Grazie, la kolega Aukene. Ne... Paldies, Aukenas kundze. Divas minūtes atbildēji. Un tad viena minūte. Tagad jums vārds. Faccio riferimento soprattutto all'ultimo intervento. Es gribu atsaukties uz pēdējās runātājs teikto. Mums nekādā ziņā nav nolūks uh, šo pagaidu situāciju pieļaut kā uh, ilgstošu situāciju. Roma netiks aprakta. Es atvainojos, bet uh, es gribēju vienkārši kolēģi šajā uh, ziņā nomierināt.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 Comunque non sono qui per fare polemiche perché non... Nu, lai nu kā, mēs taču nevēlamies šeit strīdēties. Šeit nav runa par uh, kaut kādu konfliktu ķidāšanu un risināšanu. Šeit taču ir runa par Itālijas valstu un arī manu un Romas iestāžu vēlmi nodrošināt, lai šī ārkārtas situācija ļoti ātri tiktu atrisināta viens gads, pusotrs, divi gadi maksimāli, lai tad panāktu situāciju, un Milāna un citi jau teica, ka ir jābūt atkritumu šķirošanai, ir jāīsteno plāns, kuru reģions jau ir iesniedzis, ir vajadzīgs tikai nedaudz laika, lai šo plānu īstenotu. Paldies! Tagad vārds lūgumrakstu iesniedzējiem. Viena minūte, lūdzu. Jā, pavisam ātri. Uh, Es nemaz šeit eh, negribu par datiem diskutēt, bet uz vietas visi zina, ka mehāniski bioloģiskā atkritumu pārstrāde, kas tika pieminēta, um, īstermiņā nevar būt pietiekama attiecībā uz pārstrādāt atkritumu deponēšanu. Pieredzes trūkums uh, to jau arī atzina prefektūras pārstāvis, bet eh, regulas otrā panta ceturtajā punktā tiek teikts, ka deleģētais eh, komisārs, ka tas ir viņa pienākums apsaimniekošanu un uzturēšanu uzraudzīt šīm uh, izgāstuvēm. Tagad tiek lasīts uh, likuma teksts, tātad, lai pieviet, veiktu nepieciešamos pasākumus, lai šīs e, iekārtas e, nomainītu. Šajā tekstā, kuru es tikko e, nolasīju, ir runa tikai par deponēšanu, tātad par atkrā, atkrātumu izgāstuvēm. Šeit ir faktors, kas vēl ir jāņem vērā aprēķinā proti pēdējā ārkārtas atļauja uz malu grotu at, uh, beidzas uh, jūnija beigās šogad. Un uh, kolēģis jau minēja, ka tiek uh, veikti pasākumi un nākotnes atkritumu izgāstuvē ir jāapglabā atkritumi, kas nav apstrādāti. Tātad šie atkritumi tiks pievesti nepārstrādāt, un tas eh, tā ir paredzēts, un tas eh, nodarīs liels postījums, un kā kāds var teikt, ka šo vietu izmantos tikai uz laiku, tie atkritumi taču tur paliks. Paldies, es domāju, ka mērķis ir kļuvis skaidrs šeit komitejā ir eh, jāizskata šis jautājums arī turpmāk, vai vēl kāds grib izteikties. Nu jā, patiesībā mēs jau šo tematu noslēdzām, bet nu izdarīšu izņēmumu. Jā, mēs uh, uzklausījām ministra teikto. Ar šo jautājumu nodarbojos eh, ļoti ilgu laiku un biju arī delegācijas vadītājs, tādēļ gribu ko teikt. Es domāju, ka ir vēl viens aspekts, kas nav pieminēts diskusijās, un jau toreiz rakstīja arī prefektam par to uzdevu jautājumu, lai saņemtu vairāk informācijas. Par to, kam tad šī teritorija vispār piedara, par ko mēs runājam, es domāju, ka ir nozīmīgi zināt, kas patiešām notiek. Un man ir jāsaka, prefekta kungs, tas jau ir nosūtīts šīs, šī vēstule vairākus mēnešus, un atbilde vēl nav Tādēļ es domāju, ka tas nav īsti korekti. Mēs esam publisks iestādes, mums vajadzētu veidot tādas labas attiecības, un tas ir tas, kas mums pietrūks. Mums nav tādas ļoti korektas diskusijas, jo vienkārši nav visa informācija pieejama. Paldies! Nu, es nevaru atcerēties, ka es būtu saņēmis uh, no jums vēstuli, bet es katrā gadījumā atbildēju vidas komitejai, senātam. Nu, es jums to pašu atbildu varu atsūtīt. Tā tad, ja jūs vēlreiz atsūtīsiet man jūsu vēstuli, tad parūpēšos par to, lai jūs saņemtu atbildi. Paldies! Paldies, tad šī neformālā viedokļa apmaiņa starp kolēģi un prefektu ir noslēgts un izmantošu iespēju, lai pateiktu, ka tos dokumentus, kurus jūs mums uh, iesītīsiet, atsūtiet tos arī priekšsādātāji, un tad es apkopošu visus šos dokumentus, jo tad būs jāpieņem lēmums. Jau teicu, ka nav nekādu šaubu par to, ka no vienas puses mēs turpināsim izskatīt šo jautājumu. Lūgumraksts jāturpina izskatīt, jo ir vēl ļoti daudz neskaidru punktu. Un es jau teicu, ka mēs gribam pārvārdīt, vai vides atbilstības pētījums ir veikts atbilstoši noteikumiem, un tāpat arī mēs gribam pārbaudīt, vai noteikuma attiecībā uz uzklausīšanu un arī pilsoņu iesaistīšanu ir ievērota. Tas arī ir uh, nozīmīgi. Tas ir nozīmīgi, ja ir kādi plāni, kas tā ļoti būtiski ietekmē vidi un pilsoņu sociālo un ekonomisko darbību un dzīvi. Mēs gribam saņemt eh, no jums atbildi. Mēs šodien diskutējam par šo jautājumu, un es ceru, ka mēs saņemsim papildu elementus. Eh, līdz ar to komisijai arī būs pieejama papildu informācija. Un līdz ar to šie dokumenti tiks saņemti un noteikti arī nosūtīti tālāk. Un tagad aicinu to divu apvienību pārstāvis, kas iesniedz lūgumu rakstus par to, ka man liekas, ka oktobrī mums ir plānots um, brauciens uz Itāliju, un runa arī iet par to, ka varbūt, ka mēs vēl vienreiz varēsim apmeklēt uh, šo teritoriju šajās teritorijās, un tad mēs varēsim paši pārliecināties par to, kāda ir situācija. Uh, Tātad 700 metru, 2000 metru, ne tikai par to iet runa, bet katrā gadījumā mēs izmantosim iespēju, lai noskaidrotu situāciju. Paldies, paldies visiem pārstāvjiem, kas bija klāt diskusijās, paldies pilsoņiem un paldies, eh, ka norādījāt uh, uz to un parādījāt, cik sarežģīti ir risināt situāciju jūsu uh, teritorijā. Pat labam slēdz šo punktu respektīvi diskusijas par šo punktu. Kolēģi, avendo già ritardato di 15 minuti eh, la per... Kolēģi, mēs esam jau 15 minūtes iekavējuši. Mēs eh, gribējām balsot, mums tagad to arī uzreiz vajadzētu darīt. Darba kārtībā mums ir balsojums par atzinām par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012. un 2015. gadam. Referents ir uh, kolēģis Bostināru. Vai jūs gribat izteikties? Paldies, priekšsādātājs Konze. Sirsnīgs paldies. Dargo kolēģi, es jau. Uh, Uzstājos um, prezentējot šo ziņojumu. Atzinums ir par Agri komitejas um, dokumentu, par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju. Es esmu šajā dokumentā centies ietverst uh, pilsoņu bāžas. Jūs zinat, ka ir diskutēts daudzas un dažādas uh, situācijas un lūguma rakstu. Mēs uh, arī vēl atceramies dramatisko diskusiju mūsu komitejas pēdējā sēdē. Es centos atbildēt uz visiem lūgumrakstiem tā, lai rastos līdzsvars, lai situācija būtu sabalansēta un centos arī ievērot visu interesi par šo jautājumu. Un otrkārt, es gribēju norādīt uz vienu ļoti būtisku problēmu. Proti tādu, ka nav kopienas risinājumu šajā jautājumā, tīpaši attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību un veselību īpaši mājdzīvnieki un uh, bezsaimnieka dzīvnieki. Un aizvien biežāk par to ir uh, jārunā. Un ar šodienas atzinumu mēs gribam komisiju aicināt veids, izveidot minimālos standartus transportēšanas laikā. Un tas ir likumdošanas procesa ietvaros. Šodien no rīta mūsu komiteja pieņēma lēmumu šādu rezolūciju iesniegt plenārsēdē, un tas būtu tāds ļoti spēcīgs signāls mūsu visai darbībai, kas tiktu raidīts komisijai un visām dalībvalstīm. Sirsnīgs paldies sadarbību, par sadarbību, paldies kolēģiem, un es ceru, ka tas, ko mēs šodien pieņemsim, atbildīs tam, kas ir nozīmīgs mūsu pilsoņiem. Man liekas, ka vajadzētu ļoti strikti noteikt, ka jānotiek zinātniskiem eksperimentiem ar dzīvniekiem, un man liekas, ka nākotnē to skaits ir būtiski jāsamazina. Paldies par labo sadarbību! Paldies visiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas ļoti plaši iesaistījās diskusijās, un paldies visiem mēs esam mēģinājuši ietvert visu rūpes un raizes. Paldies! Paldies Bustināro kungam, paldies par jūsu darbu, paldies, ka ietvērāt pilsoņu viedokli, un tagad sāksim balsošanu, balsošanu par dažādiem grozījumiem. Grozījums numur viens iesniedz Taylor, Oken, Romeva ir Ruida. Kas par? Pret. Atturas. Norādīts. Grozījums numur trīs 1A paksas iesniedzis par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 2. 1A Taylor, Auken, Railer, Rau, Romeva, Iroeda par pret atturas pieņemts. Eh? non sono preparata. non sono preparata al voto. Scusate il Presidente in ritardo. I'm very sorry. es atvainojos. Tātad nākošais balsojums. Uh, Divi par viens A iesniedz Taylor, Alkal, Ra, U, Romeva ir raidi e iesnieguši. Sākam balsot. Elektroniskais balsojums. C'è un problema con la votazione. Liekas, ka ir kāda problēma balsojumā. Sì, Sì. Allora, proviamo. Funziona? Okay. Tomēr darbojas. Lai viss ir nobalsojuši. Labi, tad beidzam balsot. Nē, balsošana vēl nav pabeigta. Va bene, aggiungiamo il collega Itu. Tātad kolēģis Torgais, viņa balsi vēl pieskaitīsim, neliekas, ka arī šī balsošanas iekārta nedarbojas. Pamēģiniet nākošo. 15 balsoja, 5 par, 9 pret, 1 atturējies un arī uh, kolēģi Torgaiši tim bija pret, tātad 10 pret 5 par, līdz ar to noraidīts. Nākošais sastais grozījums par, pret, atturas pieņēmts, iesniegus Vertman, grozījums numur 4, iesnieguši Taylor, Auken, Romeva ir Roeda par otro, kas par, pret, atturas pieņemts. Grozījums numur 5 par otro paragrāfu Vālēna iesniegus par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 7 iesniedzis paksas par pret atturas norādīts. Grozījums numur 9 par trešo paragrāfu ar mutisku grozījumu paredzēts vēl. Vai kāds ir pret mutisko grozījumu? Nē. Šajā gadījumā balsojam. Par, pret, atturas. Tas ir jāpārbauda. Pārbaudīsim elektroniski. Grozījums numur 9 iesniedzis iturgais. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 balsojuši, 11 par, 6 pret pieņemts. Grozījums numur 8. At, tas atkrīt, jo tika pieņemts iepriekšējais grozījums, nākošais desmitais grozījums iesniedz Tailera Aukan Romēva Raida par, pret, atturs, noraidīts, grozījums numur 11. Tailera Aukan Raida, kas par, pret, atturs Vai eh, nestrādā tulkojums, vai jūs nedzirdat tulkojumu? Ā, nē, noraidīts. Nē, desmitais ir noraidīts. Because there was no translation. We can repeat it. Okay. Lūdzu, runājiet mikrofonā. Nu, katrā gadījumā mēs varam atkārtot groz, uh, balsojumu. Atgriezīsimies vēlreiz. Grozījums numur desmit. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 2 pār 15 pret noraidīts. Grozījums numur 11 par 4. paragrāfu Taylor Auken Romevē Rēda par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 12 4a paksas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 14 par 5. paragrāfu Valēniesniegus par pret atturas norādīts. Grozījums numur 13 par 5. paragrāfu iesniedzis Valesa par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 15 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 16 par 6. paragrāfu dalītais balsojums. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 17 par 7. paragrāfu iesniedz jār par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 18 iesniedz Taylor Alkan Romevēru Eda par pret pret atturs noraidīts. Grozījums numur 19. Labi, atgriezīsimies vēl pie 18. grozījuma. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 2 pār 15 pret. Grozījums ir noraidīts. Nu, labāk jau ir pārbaudīt, tad ir pavisam droši. Nākošais grozījums numur 19 iesniedzis Jāra. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Grozījums numur 20 ir atsaukts. Grozījums 24 par pret. Atturs Norādīts. 21. grozījums par 10. paragrāfu par. Tātad 21. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 22. Par pret atturs pieņemts. Grozījums numur 23. Dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Grozījums numur 25. Par 11. paragrāfu, kas par, pret, atturas, norādīts. Grozījums numur 26. Par 12. paragrāfu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums numur 27. Par, pret, atturas, pieņemts. To vēlreiz pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Nē, nevajag, nē, tomēr, tomēr pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Vienpadsmit par seši pret pieņemts. Grozījums numur 28. Nē, tas atkrīt, jo ir pieņemts grozījums 27. Nākošais grozījums 29. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. Grozījums numur 30. Par. Pret. Atturs pieņemts. Grozījums numur 31. Par. Pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par dokumentu kopumā. Būs elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 17 par, neviens nav atturējies, neviens nav balsojis pret. Sirsnīgi sveicam kolēģi Plašināru. Līdz ar to balsošana ir pabeigta. Yeah. Thank you. La... Chiede la parola il collega Busuttil. Kolēģis Busuttil vairs izteikties. Jā, paldies. Es gribētu tikai paziņot, ka šeit ir e, ciemiņi no mana vēlēšana apgabala Maltā. Gribu viņu šeit sveikt. Paldies, jā, esam pagodināti ar jūs, jūs klātbūtni. Sveicam arī jūs no mūsu puses, sveiciens visiem no Maltas. Cerams, ka jums e, patīk mūsu sēdes darbs. Thank you. Reluăm ședința, vă rog frumos, trecem în continuare la subiectul următor. Atsāksim lūdzu sēdes darbu, pāriem pie nākošā darba kārtības punkts. Lūguma raksts 1675 šķērsvīt 2008, ko Bulgārijas zaļo partijas vārdā iesniedz Bulgārijas valsts piedarīgais Aleksandra Karakačānov par darījumiem zemes īpašumiem un korupciju Bulgārijā. Lūgumraksta tiesniedzējs nav klāt, taču viņa pārstāvēs lauksaimniecības, Bulgārijas lauksaimniecības ministrijas un pārstāvēja Nikolova, Jokipova, Josipova kungs un Čemulgeva kungs. Dāmas un kungi, jūdzu jums vārds tādā secībā, kā paši vēlējāties. Din partea Ministerului Agriculturii, aveți cuvântul din Bulgaria. Tātad Bulgārijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem vārds lūdzu. The petitioners are not present. I... Lūgumraksta iesniedzēji nav klāt, es jau teicu. No, no, I said very clear the translation I think was wrong. I said very clear. Es ļoti skaidri teicu, ka lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, un tagad dodu vārdu uh,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 Es kā Bulgārijas lauksaimniecības ministrijas pārstāvis vēlos izteikties um, šī lūgumraksta sakarā. Po zemjana na goski moti. Te ir runa par zināmu uh, praksi apmainīt uh, valsts meža zemi pret privātajiem zemes gabaliem. Šāda prakse uh, Bulgārijā e, bija laika posmā starp 2008. līdz 2009. gada janvārtā. Tātad e, īsu laiku pirms tika iesniegts šis lūgumraksts. Šo praksi e, parlaments aizliedza tika pieņemts tiesība A akts, kurš arī 2012. gada martā Bulgārijas oficiālā vēstnesī tika publicēts. Tātad šis nebija valsts, um, te nav runa par valsts atbalstu saistībā ar šiem uh, zemes maizes darījumiem, nav runa par valsts atbalstu, jo saskaņā ar 107. līgumu par Eiropas Savienības darbību neviens no aspektiem neaties uz šo gadījumu. Bulgārija Eh, pret Bulgāriju komisija 2011. gadā ir sākusi izmeklēšanu. Izmeklēšanā eh, tiek skatīts, vai te ir bijis valsts atbalsts zemes maiņas darījumus. Uh, Tagad jums pastāstīšu par to, kādus pasākumus šajā jautājumā ir īstenojusi Bulgārijas valdība. Pirmkārt, septiņas dienas pēc jaunās valdības ieliekšanas 2009. gada 5. augustā jaunais lauksaimniecības ministrs izdeva rīkojumu, kas aizliedz skatīt uh, dokumentus attiecībā uz uh, valsts piedarošo uh, meža zemes gabalu apmaiņu pret, mazve, pret privātajiem zemes gabaliem. Un uh, te ir runa par zemi, ko ir ieguvušas juridiskas un mm, privātpersonas no Uh, valsts meža fonda. Tā saucamais moratorijas pret šādiem maņēmiem bija spēkā līdz 2011. gada mārta, kad tika pieņemts jauns tiesību akts. Šis akts tika pieņemts pēc uh, plašas apspriešanās ar vīdes nevalstiskām organizācijām, un te tika iesaistīts arī pats uh, pats lūgumrakstīsniedzējs. Jaunais uh, akts 35. pantā paredz pilnīgu zemes maiņas darījumu aizliegumu, kad uh, ir darīšana ar zemes gabaliem no valsts meža fonda. Šodien Bulgārijas likumdevēji ir, ar, ir arī aizlieguši mainīt zemes izmantojumu statusu šādi iegūtajiem zemes gabaliem. Ir arī uh, citiesība akti, kā attiecībā uz šī likuma īstenošanu, un tur ir arī saraksts ar uh, visiem zemes uh, gabaliem, kas šādi tika iegūti. Un tur ir runa par šādu zemes gabalu reģistrāciju. Uh, zemes grāmatā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka Bulgārijas republika ir pilnīgi sniegusi sava atbildi saskaņā ar sadarbības un pārbaudas mehānismu kritērijiem. Šāda bija apņemšanās 2011. gadā. Saskaņā ar lūguma rakstā minētajiem faktiem attiecībā uz uh, zemes mājiņu, zemes gabaliem eh, no 5 līdz 9 tūkstošiem hektāru. Es gribētu sasiet, ka saskaņā ar tiem datiem, ko sniedzām Eiropas komisijai pēc tās pieprasījuma, šādi darījumi ir paskaidrojumi šādi laikā starp 2003. gadu un 2009. gadu maiņas, zemes maiņas darījumi. Uh, pavisam bija 3,3 eh, tūkstoši hektāru uh, apjomā. Kopš Bulgārija iestājās Eiropas saimnībā 2007. gadā uh, zemes maiņas darījumu teritorija ir 2400 hektāri. Zemes maiņas darījumu rezultātā valsts ir ieguvusi 6,3 tūkstoši hektāru zemļa, zemes, meža zemes, un arī ir saņēmusi 14 miljonu Bulgārijas lēvu no šiem zemes maiņas darījumiem. Es gribētu uzsvērt to, ka praksē meža zemes status maiņa bija pieņemama līdz 2009. gada janvāra, un kas tāds notika tikai attiecībā uz 4060, 460 hektāriem. Turklāt es gribētu sacīt, ka Nacionālā parlamenta lēmums ir tapis par likumu un attiecībā uz uh, augst, uz uh, Bulgārijas augstākajā tiesā iesniegtajām prasībām. Mums ir Bulgārijas republikas valdības lēmums aizliegt meža zemes gabalu maiņu. Un vēl es gribētu norādīt uz to, ka zaudējumi balsts kasē, uz kuriem norāda lūgumrakstu iesniedzējs 3 līdz 4 miljārdi eiro, ir pārspīlēti. Tie neatbilst īstenai situācijai. Bulgārijas republikas nostāja un konkrēti lauksaimniecības ministrs nostāja ir šāda. Visi zemes maiņas darījumi laikā no 2003. līdz 2009. gadam tika īpaši izmeklēti no pašreizējā pagaidu ekspertu komitejas un arī pat labam izmeklēšana turpinās. Tas attiec uz zemes maiņas darījumiem un tos tālāk pārbaudai arī, Eiropa, arī Bulgārijas Republikas kasācijas tiesas tiesa. Pavisam ir 25 sākotnējās pārbaudas, tās jau tika veiktas, pamatojoties uz lauksaimniecības ministra sniegtajiem materiāliem. Tad ir vēl arī uh, ties, ties process, taču vēl, vēl neviens nav apsūdzēts. Paldies! Vă mulțumesc mult, dau, dau în continuare cuvântul. Paldies! Tad tagad uh, turpināsim un došu vārdu arī jūsu kolēģiem, tādā secībā, kā jūs vēlties. No, no. No, it's... Uh, deoarece niciunul dintre dumneavoastră nu dorește să mai ia cuvânt. Labi, tad šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties Bulgārijas valdības uh, vārdā, tāpēc tagad gribētu dot vārdu komisijai. Uh, Gieno Gomenosī kundze, lūdzu jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau uh, Bulgārijas republikas pārstāvs pareizi uzsvēra, tad komisija tiešām ir uzsākusi formālu izmeklēšanas procedūru par iespējamo valsts atbalstu uh, kas ir eh, sniegts šiem zemes maiņas darījumiem. Ir svarīgi minēt to, ka šī izmeklēšana neatiecas uz konkrētiem maiņas gadījumiem, bet komisija vairāk pēta šo te administratīvo cēnu noteikšanas sistēmu pirms tika aizliegta šī maiņa Bulgārijā. Un šajā gadījumā uh, tās cenas zemes gabaliem, kas eh, tika mainīti, netika noteiktas uzreiz saskaņā ar eh, tirgus cenām, bet tika izmantot administratīva metode, un patiesībā komisija izmeklē, vai šī cenu noteikšanas administratīvā metode, eh, vai tur netika apdraudēta atjaunoti koeficienti, vai tas nenoved pie tā, ka šīs cenas bija pārāk tālu no tirgus cenām. Ja tas tā būtu, tad ir iespējams, ka uh, tur ir iegūts finanšu labums, ko ir ieguvušas privātās puses, kas ir piedalījušās šajos maiņas darījumos, un to tad varētu saskaņā ar 107. Uh, eh, pāntu pirmo punktu līgumā uh, nosaukt par valsts atbalstu. Šīs formālās izmeklēšanas procedūras ietvaros eh, šīs procedūras uh, uzsākšana vēl neko nenozīmē. Komisija vēl nesniedz viedokli, vai te ir bijusi valsts palīdzība vai nē. Šeit tiek eh, izmeklēta šī lieta, un šajā gadījumā par zemes uh, maiņas darījumiem uh, esam saņēmuši dažādus komentārus no 20 ieinteresētajām pusēm, un šos komentārus komisija šobrīd analizē. Balstoties uz šiem komentāriem, un, protams, arī balstoties uz Bulgārijas republikas komentāriem, kuriem, kuram tika, kam tika dota iespēja komentēt jau pašā sākumā, komisija tad uh, izvērtē šos komentārus, un balstoties uz tiem, uh, Eh, izmantos tātad šos komentārus un citus pieejamos faktus un izlems, vai ir eh, sniegta valsts palīdzība vai nē. Un ja komisija eh, nolems, ka ir sniegts valsts atbalsts līdz ar šo administratīvo cenu noteikšanas metodi un koeficientu neatjaunināšanu, tad komisija vērtēs, vai šāds valsts atbalsts ir savietojams ar iekšējā tirgus noteikumiem. Uh, Ja mēs lemsim, ka tas nav savietojams, tad Bulgārijas republikai uh, tiks lūgts atmaksāt, uh, tātad prasīt atpakaļ valsts atbalstu, kas ir sniegts saņēmējiem. Es domāju, ka ir jāuzsver šīs lietas, jo pagātnē ir bijušas, uh, uh, bijuši pārpratumi. Administratīvas procedūras uh, tātad nav iespējams uzlikt uh, sodu Uh, dalību valstī, kas ir sniegusi nepieļaujam valsts atbalstu. Komisija tikai var prasīt dalību valstī atprasīt šo samaksāto valsts atbalstu, bet, kā jau es minēju, esam saņēmuši daudzā, daudzus komentārus no dažādām trešajām pusēm un joprojām analizējam visu šo informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Un šobrīd komisija vēl nevar pateikt, kāds tad būs uh, šīs izmeklēšanas galīgais rezultāts. Paldies! Uh, mulțumesc komisijai. Paldies! Paldies komisijas pārstāvē par šo viedokli. Tagad došu vārdu kolēģiem. Lūdzu, Bustināro kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu komisijas pārstāvjiem un uh, Bulgārijas pārstāvjiem pajautāt, uh, par situāciju, kas ir līdzīga Saparēno baņa lietā, kur cilvēki pirka meža zemi par tikai diviem eiro par kvadrātmetru. Tā varētu būt viszemākā cena uh, pasaulē. Tiešām paveicās viņiem, bet vai jūs tiešām arī izvērtējat šo situāciju, jo Saparevo baņa lietā mēs uh, esam arī apmeklējuši uh, šo vietu, jo tur bija ietekmes Natura 2000 vietu. Bet tur, tur tiešām bija uh, dramatiska cilvēku iejaukšanās Natura 2000 uh, reģionā, jo tur tika cirsti meži, cirsti koki, lai ierīkot slēpošanas trases. Jums vajadzētu pievērst jā, uzmanību šim uh, jautājumam, un tas ir mūsu darba kārtībā, un uh, mēs apspriedām faktu vākšanas misijas rezultātus Bulgārijā. Šo ziņojumu sastādīja Margareta Aukena, godātā kolēģe, un uh, problēmas joprojām nav atrisināts. Uh, Bulgārijas iestādes to nav atrisinājušas. Mai dorește cineva să intervină dintre colegi? Vai vēl kāds vēlas izteikties no kolēģiem? Ja nē, tad tagad vārds vēlreiz Bulgārijas iestāžu pārstāvjiem. Lūdzu. В случая ние вече подчертахме, че всички случаи от 2003 Tātad э, mēs minējām, ka kopš 2003. līdz 2009. gadam šajā periodā visi maiņas darījumi ar zemes gabaliem uh, uh, ir tagad uh, nosūtīti kasācijas uh, tiesai. Tātad, ja tiek pārkāpts krimināla likums, tad uh, lauksaimniecības ministrs ir darījis visu, lai informētu kompetentās iestādes. Kā jau komisijas pārstāv teica, tad izmeklēšana aptver līguma pārkāpumu līguma 107. pantu attiecībā uz nelikumīgi sniegtu valsts atbalstu. Pēc tam, kad Bulgārija iestājās eh, Eiropas Savienībā 2007. gada 1. janvārī, Bulgārija nebija eh, tātad ievērojusi valsts atbalsta noteikumus pirms kļuva par dalību valsti, un tas ir uh, jau minēts vairākos eh, komisijas aktos, un tur ir noteikts arī laika periods, kas sākas ar uh, Bulgārijas iestāšanās datumu, ko godātais deputāts jautāja, tas attiecas uz uh, eh, mēža zemes maiņas darījumu, un tas ir arī komisijas izmeklēšanas uh, temats. Saskaņā ar 2003. gada noteikumiem visi dokumenti tiek sniegti prokuroru birojam un arī Eiropas komisijai. Tātad šis jautājums netiek nolikts malā, to izmeklē Bulgārijas iestādes un arī Eiropas komisija. Kā tas eh, tika teikts jau par šo valsts atbalstu. Tātad par eh, korupciju un nepotismu. Uh, Eiropas eh, komisija uz to neatbildēja, un es piedāvāju, ka šis lūgumraksts tiek paturēts atvērts. Tālāk turpinās. Tagad eh, nākamais starpkārtības punkts ir apmeklējums Berlīnē. Marks Trahinoha ir klāt, lai piedalītos šajās debatēs, un Georgi Gatos no Eiropas komisijas lūdzu jums vārds.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 Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es paskaidrošu mūsu delegācijas pieredze. Es gribētu tomēr uzsvērt, ka šeit mēs esam tikai trīs pārstāvi no šīs delegācijas. Es nezinu, vai tas tā būtu pareizi apspriest šo jautājumu šodien. Uh, par eh, mūsu, mm, mūsu delegāciju Berlīnē. Es gribētu, lai izsakās arī citi mani kolēģi, kas ir šīs delegācijas locekļi. Nedorește să intervină în continuare? Vai kāds vēlas izteikties jautā priekšsādātāja? Lūdzu, vārds jums. Jā, es möchte... Jā, es gribētu sākumā vēlreiz uzsvērt, ka es eh, tiešām ļoti pateicos eh, par to, ko sagatavo Jotovs kundze un komanda. Ja mēs visos punktos nevienmēr bijām vienisprāts, tad tomēr es domāju, ka tagad izvēlētais rīcības veids ir ļoti mērtiecīgs un paldies, ka jūs uh, ļaujat mums šādi rīkoties un es gribētu tikai izteikt personīgas piezīmes un uzdot jautājumus, vai šeit būtu iespēja iestrādāt šeit divus grozījumus. Pirmais attiecas uz jautājumu par tās augto recommendations, jeb ieteikumiem, un šajā sakarā arī eh, pie conclusions, jeb secinājumiem. Eh, šie divi jautājumu loki, tos es gribētu iekļaut grozījumos, jo es domāju, ka secinājumi, jeb conclusions, uh, jau satur izvērtējumu, un tas jau ir politisks vēstījums, kas, manuprāt, ir labi. Un tāpēc es gribētu to šajā procesā iesaistīt. Man tas šķiet ļoti svarīgi. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, ir viens teikums, kurš man īsti nepatīk. Tas ir pēdējā daļā pirms secinājumiem. Tātad secinājuma daļā, kur tiek teikts, ka uh, delegācijas dalībnieki nesaņēmu skaidrību par Berlīnē saņemto informāciju un ka kompetence nebija skaidrs. Es to nevaru atbaldīt. Tas bija skaidrs, bet ja ir leģitīmi šos secinājumus izteikt, tad, manuprāt, būtu saprātīgi, ja tos iekļauj arī secinājumos. Tātad noslēgumā es domāju, ka tas ir tāds uh, vērtīgs process un paldies par to. Doamna Kolarska, aveți cuvântul. Thank you very much. Kolarska Bobinska, vārds jums lūdzu. Es piekrītu manam kolēģim mēs spriedām par šo ziņojumu, un svarīgi ir panākt konsensu, tagad valdā atšķirīgi viedokļi, un šīs lietas nevar atrisināt vienas nedēļas laikā, tāpēc mēs nedaudz bijām atlikuši galīgo ziņojumu. Mēs pie tā strādājam, un es uz, uz, uzskatu, ka mēs, mums izdosies panākt konsensu. Lielas paldies! Tas arī bija viss no manas puses. Tagad es vēlos dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem. Lūdzu, pastāstiet eh, jūsu viedokli par šo ziņojumu projektu. Es atvainojos, saka priekšstādātāji, patiesībā no komisijas eh, nav neviens pārstāvis šeit, manā rīcībā nebija labas informācijas. Netuka, Varbūt tad sekretariāts varētu mums sniegt paskaidrojumu pirmo reizi. Eh, vispār dzirdu, ka komisija šai lietā ir iesaistīta, neko tādu agrāk nebija dzirdējusi. Varbūt jūs varat paskaidrot, kāpēc tā ir. Komisija vienmēr e, šeit ir pārstāvi, kurus interesē tas darbs, e, kuru mēs īstenojam. E, Viņus neinteresē grozīt ziņojumu pēc tam, kad jūs esat apsprieduši savus priekšlikumus. Nu, tātad es nedomāju, ka komisija ir kaut kāds nodoms iesaistīties diskusijās šajā to posmā. Jotovas kundze, turpina priekšsēdētāji, vēlos jums sacīt, ka mums ir bijušas diskusijas par apmeklējumu Rumānijā un arī Eiropas komisijas pārstāvs bija aicināts piedalīties diskusijā, taču viņš nebija klāt. Es domāju, ka tāda ir parastā procedūra. Jā, lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētājs kundze, labdien! Es laikam kaut ko pārpratu. Man bija tāds iespējas, ka jūs sacījāt, ka komisija bija nostāja šajā ļoti jūtīgajā jautājumā, un līdz šim tā nebija iesaistīta procesā. Iespējams, ka te bija kaut kāds pārpratums. Nu, es tagad gribētu pastāstīt par mūsu misiju apmeklējumu Berlīnē, tad mēs varētu izlemt, kā rīkoties tālāk. Es redzu, ka šeit ir pavisam nedaudz šīs delegācijas pārstāvi. Tas gan ir eh, nedaudz eh, skumji, ka tik nedaudz deputāti apspriedīs šo svarīgo jautājumu jūs tikāt informēti, ka šodien šo jautājumu neskatīsim. Tā ir kļūda un iespējams tas izskaidro, kāpēc tik maz deputāti ir klāt. Eh, te bija runa par bērnu un jauniešu aizsardzību. Šāda misija eh, šai ļoti jūtīgai jautājumā eh, notika pirms sešiem mēnešiem. Te ir runa par vecāku tiesībām. Un ļoti daudz lūgumu rakstu par šo tēmatu sasniedz mūsu komiteju un nevar saprast, kāpēc tā ir, ņemot vērā, ka līdzīga misija jau bija notikusi. Mēs gribējām sacīt, es gribu jums sacīt, ka uh, misijas mērķis nebija skatīt vienu gadījumu. Mēs gribējām saprast, kāpēc uh, Eiropas pilsoņi uh, sūdzas un kāds varētu būt labākais risinājums. Es te runāju kā lūgumrakstu komitejas uh, locekli, nevis kā delegācijas pārstāvju, jo es nevaru runāt visu uh, delegācijas locekļu vārdā, jo delegācija valdīja vairāk atšķirīgi viedokļi. Un tā Bekēra kungs arī sacīja, ka mēs nevienmēr panācām konsensu. Mēs nerunājam par sistēmiskiem tiesību aktu pārkāpumiem vai ka visi šajā dienestā e, pārkāpja noteikums, taču ar šo dienas ir daudz problēmu, un tāpēc mums vajadzēja doties otrajā misijā, un tāpēc mēs vēl arvien turpinām saņemt lūgumu rakstus par šo jautājumu. Tika sacīts, ka e, notiek organizēta kampaņa pret šo dienas, taču ne visi lūgumrakstu iesniedzēji ir daļa no organizācijas. Šai ziņā vienkārši cilvēki grib aizstāvēt savu bērnu tiesības. Mēs nesakām, ka uh, visi dienesta darbinieki ir nekompetenti vai rīkojas nepareizi taču līdztekus tam mēs nevarētu arī sacīt, ka visu līgumu rakstu iesniedzēji izvērš kampaņu pret šo dienestu. Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs mēģinājām panākt kompromisu, sagatavojot e, ieteikumus e, Vācijas dienestam. Mēs esam apmainījušies e, tūkstošiem ēpastu, e mēs esam gatavojuši savus uh, ierosinājums, taču konsensus tā arī neizdevās panākt. Lūgumrakstu komiteja Eiropas parlamentā ir e, tā parlamenta daļa, kas ir vistuvāk Eiropas e, iedzīvotājiem. Iedzīvotāji pie mums vēršas ar visdažādākiem jautājumiem. Te nav runa, runa par vienkārši vienu tiesību aktu pārkāpumu, bet bieži vien ir runa par tādiem sensitīviem jautājumiem kā šis bērnu tiesa aizstāvība un vecāku tiesības. Mēs bieži vien šiem cilvēkiem esam pēdējā cerība. Mēs, eh, viņi cer, ka mēs aizsargāsim viņu tiesības. Tāpēc es, es, es esmu pieņēmusi lēmumu mainīt procedūru šai ļoti jūtīgajā eh, strīdus izraisošajā jautājumā. Eh, es nevaru, protams, runāt visu vārdā, jo vismazāk jau to vārdā, kurš šeit nav klāts šodien, Pat labana mums ir izstrādāti divi teksti, divas versijas. Viens ir mans ziņojums, ziņojums, ko sagatavoju es, un atļaušos apgalvot, ka es esmu iekļaus tajā visus delegācijas dalībnieku priekšlikums, un otru tekstu sagatavojas sekretariāts. Kāds būs šo divu tekstu liktenis, tas jāizlem mums, taču es nedomāju, ka Eh, ir eh, daudz ticams, ka ja mēs iesniegsim grozījums eh, tik jūtīgā jautājumā kā šis, tam būtu jādara, tas būtu jādara cilvēkiem, kas uz Berlīni nemaz nedavās, vai arī nav šeit klāt, vai arī nav iepazinušies ar to informāciju, ko esam saņēmuši no Vācijas varas iestādēm. Nevar piekrist Bekera kungam, ka mēs esam uzklausījuši visus viedokļus. Manā skatījumā informācija, ko saņemam Berlīnē, bija diezgan lakoniska un nepietiekama. Mūsu delegācija tik tikko vispār varēja saprast, vai ir kādi pārkāpumi vai nē. Tas gan nebija mūsu mērķis. Mēs gribējām konstatēt, kāda ir situācija. Tā bija faktu meklēšanas misija Turklāt kopš šī misija ir noslēgusies, līdz pat šim brīdim mēs saņemam lūgumrakstus, mums zvana, mums raksta eh, tie pilsoņi, kurus ir skārusi šī jaunatnes uh, uh, dienesta rīcība. Un šeit ir divas iespējas, kā rīkoties. Vai nu mēs izvēlamies sekretariāta tekstu, kas arī paredz grozījumu iespēju, uh, komiteja taču par šo tekstu balsos, vai arī mēs varam izšķirties par manu tekstu. Es biju šīs delegācijas vadītāja, un arī šajā gadienā mēs varam izdomāt, kāds būs uh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies! Referents kundze, es no sekretariāta puses gribētu precizēt sekojošo. Vakar eh, pa ēpastu deputāti tika informēti par to, ka debatas notiks šo pēcpusdienu, nevis šorīt, kā tas bija sākotnēji darba kārtībā noslēgumā. Es jūs varu informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. maijas piekdiena. Šis ziņojums tiks eh, pieņemts jūnija komitejas sēdē. Un tagad Vēl norādīšu uz to, ka no B lūgumrakstu saraksta uz A sarakstu tiks uh, pārlikti 19., 37., 41. un 53. punkts, un līdz ar to sanāksme ir slēgta. Jotavs kundze, jums lūdzu vēl vārds. Да подложите на гласуване върху кой от двата текста ще работим от тук нататък. Текста... Es domāju, ka mums vajadzētu balsot par to, kurus tekstus mē, tekstu mēs izvēlēsimies, vai sekretariātu tekstu, vai to, kuru es sastādīju. Da, sekretariātu la confirmat, ka se va ocupa. Jā, sekretariāts uh, saka, ka viņi vēl skatīs šo jautājumu. We said the amendments should be to the Secretariat so that they can add to it. And they have received the Secretariat. And they've received it. You should say, Mr. Just take the floor. Uh, it was the under... Uh, es saprotu, ka procedurāli tas, kā panākt risinājumu, būtu balsot par sekretariātu tekstu, kas ir tāds kā kopsaucējs starp visu delegācijas locekļu viedokļiem, bet, protams, individuāliem uh, delegācijas dalībniekiem varētu būt uh, atsevišķi punkti un iespējami grozījumi, un tad mēs par tiem varētu balsot kā grozījumiem. Tātad tas būtu labāks risinājums nekā sadalīt tekstu pa daļām uh, un balsot par tekstu, kas nav kopsaucējs. Un varbūt tas būtu labākais veids, kā rīkoties. Tātad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš būtu piekdien pusdienu laikā, un tādējādi varētu iesniegt papildus komentārus tekstam, kas tagad ir izdalīts visiem deputātiem. Mrs. Kolārskas kundze. Mēs, delegācijas dalībnieki, tikāmies Berlīnē. Tātad mēs Berlīnē bijām un pēc tam tikāmies Strasbūrā. Toreiz bijām klāt visi, mēs to visu apspriedām un mēs nobalsojām par to, kurš teksts būs izšķirošais. Un mēs izlēmām, ka Jotovs kundzes teksts būs izšķirošais. Un tagad es nesaprotu, kas notiek, jo mana pārliecība līdz šim bija, ka mēs strādājam pie Jojtovas kundzes teksta, un es gatavoju šim tekstam grozījumus, un tagad pa vidu kaut kas ir mainījies. Varbūt jūs man varētu pateikt, kas pa šo laiku ir mainījies? Domnule uh, Makmilan. Makmilan Skotkungs, lūdzu. Paldies. Es tiešām ļoti atvainojos, ka nevarēju būt šeit agrāk, biju konferencē. Šis ir ļoti delikāts jautājums, es tam sekoju jau kopš uh, šī lieta sākās pirms vairākiem gadiem, un es pilnīgi skaidri apzinos, kādas šeit ir dažādās intereses, kas ir pārstāvēts šajā viedoklī, šajā atzinumā, bet um, Tā kā mēs esam saņēmuši tekstu šodien un līdz priedienai ir jāiesniedz grozījumi, tad man ir iespējas, ka grupas varbūt labprāt saņemt vairāk laika. Es nesaprotu, kāpēc tas ir tik steidzami, jo mēs šeit runājam par tik svarīgu jautājumu. Un ņemot vērā pamatiesību hartu, kas ir Lisbonas līgumā un kas ievieš jaunas koncepcijas bērnu tiesību jomā, Es gribētu aicināt priekšādātais kundze varbūt paredzēt vairāk laika eh, politiskajām grupām un visam parlamentam izskatīt šo delikāto, bet ļoti svarīgo jautājumu. Es nesaprotu, kāpēc tas ir tik steidzams, jo tas jau ilgs vairākus gadus. Domnule Boštināro, veic kuvântul. Boštināro kungs, paldies priekšādātais kundze. Pirmkārt, ir skaidrs un arī rīta diskusijas par uh, faktu braucienu uz Rumāniju uh, parādīja, ka mums vajadzētu strādāt pēc iespējas vairāk, lai panāktu konsensu. Esam ļoti tuvu tam arī par ziņojumu par Rumāniju, un esmu pārliecināts, ka beigās mēs to panāksim. Otrkārt, ziņojums, uh, jebkāds ziņojums nevar iet pretrunā Eh, tam eh, ziņojumam, kur ir sastādījis ziņotājs kā tāds. Tātad eh, Maconija kundze bija galvenā referente Berlīnas braucienā, un viņai arī bija mums jāsniedz ziņojuma pamatelementi. Un tad mēs reaģējām uz viņas priekšlikumiem, jā, protams, sadarbojoties ar sekretariātu, tā tas notiek kā parasti, bet nevar būt tā, ka tas ir ziņojums, kas iet pretrunā referents ziņojumam. Un uh, es domāju, ka mums vajadzētu darīt tāpat kā no rīta, tātad sekot Jotavas kundzei un pieņemt ziņojumu par braucienu uz Berlieni no petī komitejas. Tātad nevar būt tā, ka viens referents ir pret delegāciju vai delegācija ir pret referenti. Mēs tādējādi iedzīvosimies tikai konfliktos un nevajadzīgā spriedzē. Tātad es piedāvāju turpināt strādāt e, kopā, sēžot pie viena galda, diskutējot, cik ilgi nepieciešams, un tad kaut ko panākt, bet um, vadlīnija vienmēr ir tā, ko piedāvā referente. Nianses un detaļas, kaut kādas teikumus, jā, uh, bet eh, galu galā taču referente ir galvenā ieguldītāja šeit. Paldies! Datorită cererilor dumneavoastră ne vom Labi, tā kā eh, tas tiek prasīts, tad mēs vēlreiz apspriedīsimies ar deputātiem un sekretariātu un pēc iespējas drīzāk vēl informēsim par procedūru. Bēkas kungs. Jā, es gribētu tikai papildināt. Es šeit skaidri redzu, ka tā versija, par kuru mēs runājam kā par sekretariāta versiju, nav pretrunā. Es tai dodu priekšroku, jo tā ir īsāka un kompaktāka un precīzāk, īsākā veidā atspoguļo šīs lietas būtību. Es tad šeit neredzu pretrunas. Vienkārši tā ir tāda dokumenta versija, kas procesā varētu būt noderīga, un tāpēc es to arī uzskatu par ļoti pieņemamu, bet tas ir tāds uh, vērtējums no mans puses, ka, lai saprastu, ka šeit nav runa par pretrunām. Jotovs kundz, lūdzu. Сами разбирате, колеги, колко е деликатно jā, kolēģi, saprotiet, cik, se, cik delikāts ir šis jautājums. Mēs pat šeit komitejas ietvaros uh, strīdamies. Daudzi no šiem, ir klā, kas ir klāt, vispār nezin, par ko mēs runājam. Ziņojums, kur es iesniedzu, nav ar mērķi atrisināt šo uh, delikāto jautājumu. Tas ir ziņojums, kas apraksta to, ko mēs redzējām, dzirdējām un analizējām braucienu laikā. Un mēs uh, es arī ņēmu vērā priedāvātos grozījumus, ko iesniedz delegācijas biedri, deputāti. Es gribētu lūgt, lai arī kādas diskusijas mums būtu par abiem tekstiem, paturēt prātā uh, delegācijas viedokli. Kā jau Babinskas kundze teica, mēs Strasbūrā visi tikāmies, delegācijas biedri, un balsojot izlēmām, pie kura teksta mēs strādāsim, un vairākums atbalstīja manu sagatavoto tekstu. Dāna Bobinska. Bobinskas kundze. Word. Pēdējais vārds. Jūs teicāt, ka jūs konsultēsieties ar ko sekretariātu un citiem deputātiem. Mums ir vajadzīgs caurskatāmāks konsultēšanās veids. Jā, mēs konsultēsimies ar tiem un tiem. Es nezinu, kādā procedūrā, ar kuriem deputātiem jūs konsultēsieties un kā lēmums tiks pieņems. Tātad es piedāvātu, eh, ka mūs kaut kādā veidā informē par to, kā šis lēmums tiks pieņemts, jo man bija sajūta, ka lēmums ir pieņemts. Es vienkārši gribu zināt, kādas ir procedūras. În urma acestei dezbateri, uh, Jā, pēc šīs diskusijas droši vien būs nepieciešams eh, noturēt vēl vienu sēdi. Varbūt jūs eh, varēsiet vēl diskutēt savā starpā visi delegācijas dalībnieki par šo ziņojumu. Right. So, The meeting is closed. Sēde ir slēgta.